Good afternoon, colleagues. Please take your... Labdien, kolēģi! Lūdzu, ieņemiet visas savas vietas. Un sāksim mūsu sanāksmi. Tā ir paredzēta līdz uh, 18.30. Es uh, vadīšu sanāksmi. Uh, līdz ieradīsies uh, komitejas priekšsādātājs. Vispirms mums ir jāapstaprina darba kārtība, un šeit man ir viens priekšlikums. Es uh, ierosinu pārcelt uz vēlāku laiku astoto punktu. Šīs dienas darba kārtībā tas ir komisijas ziņojums padomai un Eiropas parlamenta vērtējums ziņojums par datu saglabāšanas direktīvu. Un aizstāsim šo darba kārtības punktu ar uh, iekšlietu departamenta priekšsādātāja ziņojumu par migrācijas plūsmām no Ziemeļāfrikas Frontex aģentūras uh, un Schengens mehānismas stiprināšanu. Tas tad būs mūsu jaunais astotais darba kārtības punkts. Ja nevienam nav iebildumu, tad uzskatīsim darba kārtību par apstiprinātu. Un es neredzu nekādas iebildumus. Priekšsādātāja paziņojuma šodien man arī nav, vai kādu citu paziņojumu, tāpēc uh, ķersimies pie trešā punkta. Pilnvarojums trialogam par 2012. gada budžeta projektu. Kolēģi, sāksim mūsu sanāksmi ar uh, budžeta projekta komitejas ziņojumu, kas tika publicēts 20. aprīlī. Mūsu jomā, proti pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu jomā, komisija piedāvā 17,7% palielinājumu piešķīrumos un 6,8% maksājumos salīdzinājumā pret 2011. gadu. Vispirms došu vārdu komisijas eh, priekšsādātājiem, lai viņš mums iepazīstinātu ar detaļām, un tad dosim vārdu Kēleres kundzei, mūsu referentai, lai viņa pastāstīja iepazīstināt jūs ar savu atzinumu projektu par mandātu jūnija budžeta trialogam, kura mērķis ir um, noteikta Eiropas parlamenta prioritātes. Tātad vispirms uh, dodu vārdu komisijas pārstāvim Mūrana kungam. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji un referente. Godājamie Lībe komitejas uh, biedri, Paldies, ka devāt komisijai iespēju iepazīstināt jūs ar budžeta projektu 2012. finanšu gadam. Es uh, sniegšu jums vispārīgu pārskatu par komisijas priekšlikumu, izceļot uh, būtiskākās jomas. Pēc mūsu prezentācijas es labprāt atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi būs. Sākumā gribēju sacīt, ka 2012. gada budžeta sagatavošana sākās uh, ņemot vērā nulles pieaugumu cilvēku resursos un spiedīgus finanšu apstākļus, un ņemot vērā arī to, ka visās dalībvalstīs ir saspringta ekonomiskā situācija. Mēs pārbaudījām maksājuma saistības un savā budžetā esam paredzējuši tikai minimālu pieaugumu. Es savā prezentācijā koncentrēšos uz uh, brīvību jur, tieslietām un iekšlietām, un uh, šeit mums ir neliels uh, pieaugums. Tātad uh, tas sastāda 1,3 miljardus eiro kopējā budžetā, kas ir 42 um, miljardi. Par spīti sarežģītajai ekonomiskajai situācijai šīs jomas ir ievērojami palielinājušas saistību apropriācijas par 17,7%, un tas sastāda 1,3 miljardus eiro. Tas atspoguļo politisko svarīgumu, kas tiek piešķirta šīm jomam, un uh, to, ka ir jāturpina īstenot Stokholmas programmu. Maksājuma saistības arī ir uh, salīdzinājumā pret 2011. gadu palielinājušās pār, proti par 6,8% sasniedzot 68 uh, miljonus eiro. Salīdzinot uh, 17,7% un 6,8% pieaugumu attiecīgi saistību un maksājumu apropriācijām, tad uh, tas ir jāskata kontekstā ar to, ka 3,7 un 4,9 Eh, procenti attiecīgi saistību un maksājumu apropriācijām ir bijis eh, kopējais palielinājums. Tāpēc eh, mēs redzam, ka šī joma ir ārkārtīgi prioritāra un saņēmusi daudz lielāku finansējumu. Šajā finanšu perspektīvā no 2007. līdz 2013. gadam. Un uh, tas uh, tika realizēts arī 2012. gada budžeta projektā. Šīs rezerves uh, varētu būt svārīgas uh, neparedzētu apstākļu gadījumos tādos kā šī brīža krīze Ziemeļāfrikā, lai mēs varētu saņemt papildu finansējumu, ja tāds būtu nepieciešams. Pašreiz rezerves ir uh, 65,6 miljoni eiro. Uh, un uh, tas ir virs indikatīvām rezervēm, kas uh, vairāk nekā indikatīvās rezerves, kas um, tika fiksēts 2011. gada janvārī. Mēs janvārī bijām prognozējuši 39 miljonus, un uh, šis uh, pieaugums galvenokārt saistīts ar IT aģentūru, kas vada liels IT projekts. Uh, Kāpēc tad ir paredzēts pieaugums, ņemot vērā pastāvošo ekonomisko situāciju? Būtībā tas uh, parāda tieslietu un iekšlietu jomas uh, prioritāro dabu, un palielinājums ir saistīts ar maksājumiem migrācijas, solidar migrācijas plūsmu solidaritātes jomām. Uh, Eiropas uh, fonds uh, trešo valstu pilsoņu integrācijai. Paraugoties uz uh, šīm pozīcijām, tad apropriācijas ārējo robežu aizsardzībai ir pieaugušas par vairākiem procentiem un 16% maksājumu saistībās salīdzinājumā ar 2011. gadu. Tas nozīmē 95 miljonu eiro pieaugumu maksājumu apropriācijās un 27 miljonu maksājumu apropriācijās. Mēs finansēsim jaunu attīstību piecās uh, stratēģiskās jomās, kas ir Savienības prioritāte. Pirmais uh, - nacionālo sistēmu izveida, kas būtu savietojams ar uh, SIS informācijas sistēmu, tās augtās SIS 2 Otrkārt, vīza informācijas sistēmas attīstīšana, kas ir ārkārtīgi svarīga robežu kontrolas punktiem. Trešais - efektīvāka vīzu kodeksa īstenošana, kas ir spēkā kopš 2010. gada aprīļa. Ceturtkārt, Nacionālo koordinācijas centru izveidošana un nacionālo sistēmu izveidošana Eiropas ārējo robežu uzraudzības um, īstenošanai no 2013. gada un piektkārt investīcijas tehnoloģijās efektīvām robežu kontrolēm, piemēram, tā sauktā automātiskā robežu kontrole jeb ABS sistēmas. Otrakārt, apropriācijas Eiropas fondam trešo valstu pilsoņu integrācijai ir palielinājušās par 23% saistībās un 5% uh, maksājumos. Tas ir palielinājums par 31 miljonu eiro saistību apropriācijās un 4 miljoni maksājumos salīdzinājumā ar 2011. gadu. Šis uh, palielinājums atspoguļo to, cik uh, svarīga ir šī joma un uh, to, kādus izaicinājumus uh, sagādā šī solidaritātes schēma attiecībā uz uh, migrantiem, kas ir legāli ieradušies ES. Fonds uh, gādās par to, lai tiktu izstrādātas nacionālās stratēģijas trešo valstu pilsoņu integrācijai un 2012. gadā ir palielināts finansējums apmācībai, civilajai orientācijai un tā tālāk. Tiks atvieglota trešo valstu pilsoņu integrācija Eiropas Savienībām. Treškārt, apropriācijas, kas piedāvātas atpakaļ repatriācijas fondam, ir palielinājušās par 8,6% maksājumu saistībās un ir palielinājums arī arī saistību apropriācijās. Tātad ir 7 miljoni saistībās un 4 miljoni maksājumos. Mēs gādāsim arī par dalību valstu kopīgām, kopīgām akcijām, nodrošinot uh, ekspertu padomus, kas uh, nodrošinās uh, finanšu ietaupījumus. Uh, Visbeidzot, man ir jānorāda, ka nav palielināts saistā, saistību apropriācijas Eiropas bēgļu fondam. Komisijas piedāvājums 2012. gadam ir balstīts uz pastāvošo finanšu perspektīvu. Un um, tāpēc 2012. gadam piedāvātais uh, finansējums ir tāds pats kā 2011. gadā. Tomēr uh, Jāatzīmē, ka tas joprojām ir palielinājums par 38% salīdzinājumā ar 2010. gada budžetu. Vēl papildus gribēju uzsvērt to, ka vīzu informācijas sistēma un uh, cīņa pret noziedzību ir viena no prioritātēm. Šeit ir saistību apropriācijās 38,7% pieaugums un 44% eh, maksājumu apropriācijās salīdzinām ar 2011. gada budžetu. Tas ir palielinājums par 17,5 miljoniem saistībās un 8,5 eh, maksājumos. Pēc eh, šīs sistēmas ap, apstiprināšanas 2012. gada 1. ceturksnī būs nepieciešams novērtēt funkcionalitāti. Un te ir runa par vīzu kodeksa grozījumiem, kas tika apstiprināti 2010. gada aprīlī kā arī pirkstu nospiedumu apstiprināšana, lai izslēgtu jebkādas kļūdas. Prevencijas programma ir um, saņēmusi 9 miljonus uh, eiro vairāk nekā 2011. Tomēr um, maksājuma saistībās ir budžeta samazinājums par 10,6%. Mēs varēsim labāk saskaņot attiecības starp saistībām un maksājumiem šajā konkrētajā programmā, un tāpēc mūsu prasības 2012. gadam maksājuma saistībām ir mazākas. Šis finansējums tiks izmantots, lai atbalstītu prioritārās darbības tādas kā cīņa pret korupciju, cilvēku tirzniecību, porno, bērnu pornogrāfiju un internetu nelikumīgu izmantošanu. Tieslietu un iekšlietu aģentūras 2012. gadā tiks atbalstītas astoņas aģentūras. Um, izņēmums ir uh, dzimuma vienlīdzības aģentūra, kas tiek finansēta no kategorijas 1A pašreizējā finanšu perspektīvā. Divas no šīm aģentūrām ir tikko uzsākušas darbu vai ir tikko izveidotas, piemēram, azila atbalsta birojas Maltā un aģentūra, kas atbild par lielu apjomu IT sistēmu veidošanu. Uh, Diva, pārējās sešas sistēmas darbojas pilnā apjomā - Frontex, Sepol, Eurojust un e, MCDDA. Komisija, nosakot subsīdijas šīm aģentūrām, ņēma vērā šo aģentūru attīstības pakāpi. Piemēram, nav paredzēts palielināt uh, cilvēku resursus aģentūrām, kuras pašlaik darbojas, ja vien tām netiek uzticēti jauni pienākumi. Un, protams, ka uh, ir um, noteikti arī pašu ieņēmumi no 2011. gada. Kā jau es sacīju, šeit nav paredzēts palielinājums, izņemot uh, tās aģentūras, kurām ir paredzēti jauni noteikumi. Uh, uh, pamattiesību aizsardzības organizācija Eirojust Cepol. Ir jāpiemina, ka 2012. gadam piešķirtās apropriācijas Frontex aģentūrai balstās uz pašreizējo mandātu. Un mēs, protams, to varēsim pārskatīt, uh, ņemot vērā Frontex regulas pārskatīšanu, kas pašlaik ir procesā. Uh, Secinājumā gribēju sacīt, ka piedāvātais palielinājums uh, pilsoņu brīvībām tieslietu un iekšlietu jomā ir būtisks, un tas pilnībā atspoguļo šīs politikas jomas uh, politisko svarīgumu. Mēs esam paredzējuši būtisku pieaugumu šajā kontekstā, un 3A uh, kategorija veido ievērojumu daļu no komisijas budžeta 2012. gadam piedāvātās apropriācijas ir saskaņotas ar, ar mm, pašreizējo budžeta perspektīvu pēc 2011. gada budžeta apstiprināšanas maksājumu apropriācijas ir ļoti rūpīgi vērtētas un ierobežotas, kur tas ir nepieciešams. Un šajā kontekstā gribēju atgādināt, ka tad, ja maksājumu apropriāciju līmenis izrādīsies pārāk zems, tuvojoties gada beigam, komisija var pārskatīt attiecīgās budžeta kategorijas, lai nodrošinātu, ka uh, skaidra nauda ir pieejama visu gadu. Un tas ir svarīgi, jo maksājumu un uh, saistību apropriācija eh, proporcija 3A kategorijā ir 65%, kas ir viszemākā visās budžeta kategorijās. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Līdz ar to es esmu beidzu savu prezentāciju, atvainojos, ka citēju tik daudz skaitļu un procentu, tomēr tas ir neizbēgami, kad mēs runājam par budžetu. Ceru, ka, ceru, ka jūs uh, neapjukāt. Liels paldies par jūsu uzmanību. Paldies, eh, Burela, Murana kungs, par šo prezentāciju un par to, ka pastāstījāt, kāda ir situācija ar budžeta projektu 2012. gadam Es izmantošu šo iespēju kā priekšsādātājs, lai atvainotos par to, ka es uh, nokavējos piecas minūtes uh, ceļā no Madrides. Šī kavēšanās uh, bija saistīta ar piezemēšanos Brīseles lidostām un gribēju sveikt jūs visus uh, Lībe komitejā šajā darba sanāksmē. Es domāju, ka mūsu darbu nopietni ietekmēs ziņas, kuras dzirdējām šodien. ASV prezidents Baraks Obama ir nācis klajā ar oficiālu paziņojumu, ka pašpasludinātais terorista organizācijas Al-Qaida līderis ir atklāts uh, ir veikts uzbrukums un viņš ir nogalināts saskaņā ar informāciju, ko ir izplatījusi Obamas administrācija. Šī operācija ir notikusi pēdējo 24 stundu laikā, un, protams, ka mēs uh, sakosim līdzi situācijai un uh, paskaidrojumiem saistībā ar šīm svarīgajām ziņām kas ir būtiskas uh, globālajā cīņā pret visām terorisma formām, it īpaši tām, kas rada globālus draudus cilvēcēm. Uh, ārkārtīgi daudz teroristu uzbrukumu ir notikuši Afganistānā, Pakistānā un Marakešā. Protams, kā tos ir realizējuši dažādu veidu islāma, islāmticīgie. ticīgie Un eh, šie jautājumi mums būs jārisina diskusijās, kas notiek Lībe komitejā. Tomēr eh, šobrīd mēs eh, turpināsim darbu pie darba kārtības pirmā punkta un dosim vārdu referentē par šo lietu. Tā ir Franciska Kellere. Viņa jūs iepazīstinās ar atzinumu projektu par mandātu jūnija budžeta trialogam. Keller, vārds jums! Paldies, atgriežamies pie budžeta. Paldies, atgriežamies pie budžeta. Kā jau sacīju, tas ir saistīts ar mandātu, tāpēc uh, tik daudz nerunāsim par skaitļiem, par grozījumiem, bet uh, runāsim par to, kādas uh, vispārīgās lietas mēs gribam minēt šajā trialogā. Es mēģināšu izteikties pavisam īsi. Būtībā tas, ko es esmu rakstījis šajā atzinumā, ir tas, pēc kā, manuprāt, budžetam būtu jāveidojas, proti prioritātes pilsoņu brīvību, iekšlietu un tiekšlietu politikā, kā tas minēts Stokholmas programmā. Mums jāņem vērā, ka mēs dzīvojam ekonomiskās krīzes apstākļos un mums būtu jāgādā, lai nauda tiktu tērēta. tērēta gudri un saskaņā ar mūsu prioritātēm. Protams, ka mēs atzīmējam arī to, ka ir nodrošināts budžeta pieaugums, kas skar mūsu komiteju, un mēs ļoti gaidām komisijas priekšlikumu nākamajam daudzgadu, finan nākamajai daudzgadu finanšu perspektīvai. Tā tiks sagatavota jūnijā un, protams, spēlēs būtisku lomu arī šajā komitejā. Turpina, turpinot par to, ko mēs vēlamies, par ko mēs vēlamies runāt šajā trialogā, es gribēju sacīt, ka komisija vienmēr būtu jāpārskata un jāvērtē programmas un projekti tajā, vai tie sasniedz savu mērķi un jāziņo par rezultātiem parlamentam. Domāju, ka tas ir ļoti vienkārši, bet domāju, ka uz to balstoties varētu domāt arī par budžetu nākamajiem gadiem. Es ierosinātu, lai mēs ņemtu vērā arī to, ka ir nepieciešams paredzēt līdzekļus ne tikai galvenokārt risinot uh, tādas lietas kā uh, legālā migrācija, bet ir nepieciešams arī papildu finansējums starptautiskajai aizsardzībai un integrācijas pasākumiem. Papildus tam es esmu uzsvērs to, ka aģentūrām ir jānodrošina uh, pilnvērtīgs eh, finansējums, lai tās varētu veikt eh, jaunos pienākumus, kas izriet no Lisabonas līguma un arī no Stokholmas programmas. Ir jāņem vērā arī pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu jomas sadalīšana atsevišķos ģenerāla direktorātos, kas arī var radīt uh, budžetāras sakas. Gribēju izcelt arī to, ka tad, ja Frontex mandāts tiks pārskatīts, tas būtu jāņem vērā uh, pārskatot uh, budžetu. Šo jautājumu, šim jautājumam pieskārās arī komisija. Un, uh, protams, ka programmām un projektiem, kuriem vēl nav juridiska pamata, nevajadzētu piešķirt uh, budžeta asignējumus. Tie būtu jāiekļauj rezervēs. Un runājot par SIS-2, es domāju, ka šeit ir nepieciešams paredzēt, lai būtiska daļa finansējuma uh, tiktu iekļauta rezervēs, jo sistēma vēl nefunkcionē. Tātad es domāju, ka šādām nostādnēm mēs dodamies uz trialogu, ceru, ka jūs tām varat piekrist. Un, ja jums ir papildinājumi, tad uh, mēs vēl varam izdarīt grozījumus, bet uh, gribēju sacīt, ka tad, ja jūs vēlaties ko papildināt, tad uh, dariet to ātri. Uh, 21. mājas pusdienlaiks ir tas laiks, līdz kuram mēs varam pieņemt grozījumus. Lielas paldies par uzmanību! Thank you, Mrs. Keller, for the short presentation. Paldies, Kelleris kundze, par šo īso prezentāciju un par komitejas uh, prioritātēm, kuras minējāt uh, jūs savā ziņojumā. Uh, saistībā ar Eiropas parlamenta nostājumu pirms uh, budžeta trialoga. Un tagad, atvē, uh, tagad sāksim diskusijas. Man sarakstā jau ir pāris uh, vārdi, un ja kāds vēl vēlas izteikties, tad paceliet rokas. Vispirms, konze, liels paldies, kā sociālistu un demokrātu ēnu referente. Es būtībā piekrītu ziņojumu projektam. Uh, kā tas šeit tika prezentēts, un es domāju, ka šeit pieminētais palielinājums bija iepriekš plānots, un tas saskan ar šīs jomas nozīmību. Iekšlietu un tiekšlietu jomas nozīmību. Daži komentāri par Frontex finansējumu Es saprotu, ka balstoties uz uh, neseno mandātu, tas uh, budžeta finansējums nevar būt palielināts. Tomēr, ja mandāts tiek pārskatīts, tad ir jāpalielina arī finansējums un apropriācijas Frontex aģentūrai. Tas ir skaidrs. Mēs piekrītam arī prioritātēm, kuras Franciska minēja, un runājot par finansējumu starp, starptautiskajai aizsardzībai un integrācijai arī mēs vēlētos uzsvērt šos aspektus. Ne tik daudz uh, cīņu pret uh, nelegālo migrāciju, tāpēc es uh, domāju, ka šis aizsardzības aspekts ir jāuzsver. Man ir daži citi komentāri arī par IT aģentūru, kur vēl nav uzsākusi darbu, tāpēc apropriācijas ir jāiekļauj rezervēs, tas ir pieņemami. Tas pats attiecās arī uz finansējumu SIS-2, jo SIS-2 vēl nestrādā. Mēs ceram, ka SIS-2 drīz uh, sāks darbu un uh, Pašlaik šīs apropriācijas ir iespējams iekļaut rezervēs. Es domāju, ka mums būtu jārunā arī par pilotu projektu izvērtēšanu tuvākajās dienās un jāraugās, vai mēs uh, vēlamies jaunus uh, pilotu projektus. Uh, jā, mēs runāsim par to, cik veiksmīgi ir bijuši iesāktie projekti un cik lielā mērā tie ir pelnījuši finansējumu 2012. gadam. Paldies, Ganses kundze, un pašlaik uh, Hemēdes kungs. Gracias, senor presidente. A ver. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Par prioritātēm, kuras minēja mūsu referente Kelleras kundze, uh, šīm prioritātēm pilnībā var piekrist. Un ir svarīgi secināt arī to, ka par spīti ekonomikas krīzē, kur mēs pašlaik piedzīvojam, mēs esam arī atzinuši, ka mēs saskaramies arī, humanitāru, arī ar humanitāru krīzi, kura ir kā sēka šai milzīgajai migrācijas kustībai no Lībijas. Tie ir 450 tūkstoši cilvēku, kuri um, pārvietojas. Tas, tas ir milzīgs skaitlis, ko nevajadzētu novērtēt par zemu. Un tāpēc vajadzētu paredzēt arī atbilstoši starptautiskus aizsardzības mehānismus. Saskaņā ar to, ko komisija mums šodien pastāstīja attiecībā uz fondiem, paaugstinājums par 49 miljoniem un 6 miljoniem, kas ir paredzēts. Tātad eh, tas ir 8% palielinājums. Un tas eh, attiecībās maksājums saistībām, tas nozīmē pieaugumu. Un tas, eh, at, un, kas attiecās uz mūsu budžetu 2012. gadam, tad gribu negribu izturēties nepieklājīgi pret komisiju, bet šāda veida salīdzinājums, kāda tā paud mums šodien, gribu teikt, ka, ka līmenis par to, ka līmenis ir uh, nemainīgs. Tomēr mums vēl ir šis 38% paaugstinājums salīdzinot ar 2007. gadu. Komisija mums minēja dažādus skaitļus, bet tas ne, neparāda, ka, mums būtu, ka mūsu komiteja būtu pārāk, ka tai būtu liels pietiekams respekts pret mūsu komiteju. Tātad mums ir pieaugums par 38% kopš 2007. gada. 2012. gadam būs tāds pats. Uh, būs tāds pats budžets kā 2011. gadam. Un tagad došu jautājumu, uzdošu jautājumu komisijai. Runājot par Maltu. Patvēruma birojas tiks finansēts no bēgļu fonda, jeb kādā veidā ir plānot šīs aģentūras finansēšanas. Paldies! Vai kāds uh, vēl vēlas izteikties? Vai kāds vēlas runāt? uzdot jautājumus vai diskutēt uh, par tēmām, kurām izteicās uh, Kēleres kundze pirms uh, šīs diskusijas. Varbūt komisija vēlas ko sacīt Murrana kungs, varbūt jūs vēlaties ko sacīt par Kēleres kundzes sacītāju. Thank you. Uh, <clears throat> I hope I've noted all the... Liels paldies! Es uh, ceru, ka um, piefiksēju visus jautājumus un komentārus. Mēģināšu atbildēt uz tiem vien pa vienam, mēģinot vienlaikus meklēt uh, arī, atrast arī atsevišķas detaļas par 2012. gada budžetu. Jā, runājot par Frontex, es pilnībā piekrītu izteiktiem komentāram atkarībā no tā, kad uh, tiks apstiprināts juridiskais pamats. Mēs uh, sastādīsim, mēs eh, veiksim grozījums 2012. gada budžetā, eh, runājot par šo komentāru, par to, ka ir nepieciešams eh, ņemt vērā integrācijas vajadzības. Es domāju, es arī savā prezentācijā uzsvēru, ka pasākumi, kas tiek veikti un uh, papildu budžets, kas ir uh, piešķirts uh, šai jomai, ir zīme, ka komisijai šī joma šķiet svarīga. Runājot par rezervēm un IT aģentūru, mēs ceram, ka tā sāks uh, darbu 2012, 2011. gada vidū. Un uh, SIS-2 kaut kad 2013. gadā, bet tie ir projekti, kas ir attīstības stadijā un uh, tad, kad uh, tiks gūts uh, labs uh, progress, mēs ziņosim par to parlamentam, kā to darījām arī pagājušajā gadā, oktobrī un novembrī. Ņemot vērā humanitāro krīzi, es domāju, arī mūsu ģenerāldirektors būs šeit, jūs varēsiet to apspriest detaļās. Komisija apzinās, ka ir nepieciešams uh, nodrošināt resursus, lai mēs varētu reaģēt ātri, tāpēc tam ir paredzēti līdzekļi 2012. gadam, un pašlaik jau mēs esam atraduši iespēju iezīmēt līdzekļus uh, šai jomai 2011. gadā, īpaši Maltai, kurai nākas uh, saskarties ar lielu bēgļu plūsmu, bet uh, mans ģenerāldirektors par to runās uh, vēlāk. Uh, runājot par 3A kategoriju, tad uh, bēgļu fondam nauda netiek piešķirta no šīs kategorijas, un tā ir paredzēta 10 miljonu eiro apmērā. Pašlaik aģentūra ir tikko sākusi darbu, tāpēc uh, budžets 2010. gadā bija 3 uh, miljoni, 2011. 8 un 10 uh, miljoni 2012. gadā tik līdz, līdz aģentūra pilnvērtīgi darbosies. Un kas attiecas uz komentāru par Eiropas bēgļu fondu, es patiešām negribēju. Es mēģināju sacīt, ka pašreizējās finanšu perspektīvas kontekstā uh, Tātad laikā no 2007. līdz 2013. gadam šim fondam paredzētais finansējums ir palielināts par 38%, bet man ir skaidri jāsaka, ka 2011. gadā salīdzinājumā pret 2011. gadu 2012. gadā nav paredzēts pieaugums. Paldies! Paldies par šiem paskaidrojumiem. Un, uh, nu, uzklausīsim Kēleres kundzi, mūsu referenti. Paldies, paldies par uh, jūsu komentāriem. Es tiem ļoti lielā mērā piekrītu. Es domāju, ka mēs uh, varam tos iekļaut arī ziņojumā, tikai mēģināsim koordinēt uh, mūsu darbību, runājot par piedāvātajiem grozījumiem. Paldies! Paldies! Tātad diskusija ir noslēgusies un ir laiks domāt par nākamajiem soļiem. Sākšu ar to, ka termiņš grozījuma iesniegšana ir noteikts 5. maijā 12. Tātad 5. maijā līdz 12. ir iespējams iesniegt uh, grozījumus, un balsošana Lībe komitejā notiks 24 un 25. maijā. Un balsojums budžeta komitejā varētu notikt jūnija vidū. Tāpat kā pagājušajā gadā budžeta komiteja ir lūgusi mums iesniegt priekšlikums pilotprojektiem un sagatavošanas pasākumiem. Un šeit termiņš ir noteikts 27. maijā pulksten 12. dienā. Papildus informācija tiks um, komitejas dalībniekiem nosūtīta pa e-pastu. Tik tālu arī viss. Pāriesim pie nākamā punkta darbība, darba kārtībā. Tas būtu ceturtais punkts. Un uh, ļaujiet man pateikt, ka mums ir arī piektais, uh, uh, atgād, at, gribēju atgādināt, ka sastais punkts ir elektroniskā balsošana, tāpēc uh, gribēju sacīt, ka tiem, kam nav līdzi elektroniskās balsošanas kartes, lūdzu aizsūtiet kādu tai pakaļ. Labi, tagad pāriesim pie ceturtā punkta darba kārtībā - novērtēšanas mehānismu izveide, lai pārbaudītu Schengenas akī piemērošanu. Kā mēs visi zinām, Karlos Kaeļo ir bijis šeit referents un viņš prezentēs ziņojumu projektu, kas kurām sekos uh, viedokļu apmaiņa Lībe komitejā, un tas uh, notiks uh, šeit. Vispirms dosim vārdu Koeļo kungam, un pēc tam uzklausīsim padomis pārstāvi. Tad pēc tam būs iespēja izteikties komitejas dalībniekiem. Mums ir interesanti uzklausīt argumentus. Uh, kāda ir komisijai un dažām dalību valstīm par šī priekšlikuma juridisko pamatu, jo izskatās, ka ir pieaugušs spiedzi, spiediens, lai izmantotu 17. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību, kurā parlaments būtībā tiek atstādināts no Schengens akī īstenošanas uh, mehānisma vērtēšanas uh, vārds tagad Koēļu kungam. Runāšu vispirms par institucionālo problēmu. Parlaments ir noraidījis komisijas uh, iniciatīvu, un tas notika vairāku iemeslu dēļ. Gan saturisku iemeslu dēļ, gan arī tiesiskā pamata dēļ. Uh, Komisija, Eiropas komisijas pirmais priekšlikums parlamentam nedeva iespēju līdzi līdzlemšanai, koplēmumu procedūrā. Pateicamies Malstroms kundzei, kur ir pašreizēja komisāra, par to, ka tā iesniedz jaunu priekšlikumu, kur ir sniegts lēmumu pilnvars arī parlamentam. Un mūsuprāt, tas bija pareizais solis. Eiropas komisija ir sapratusi ka mēs te runājam par Schengenas drošību. Un te būtu jāiesaista visas Eiropas institūcijas. Man ir liels bāžas par piecu dalību valstu iniciatīvu. Tās ir Vācija, Nīderlanda, Somija, Slovākija un Slovenija. Esmu ļoti vīlies par to, ka īrija, apvienotā karalista, Zviedrija, Spānija Austrija, Beļģija, Luksemburga un Grieķija arī ir pievienojušās šai iniciatīvai. Tas nozīmē to, 13 no 27 dalībvalstīm uzskata, ka pašreizējais tiesiskais pamats būtu 17. pāns. Tas nozīmē, ka nevajadzētu uzklausīt Eiropas parlamenta viedokli, jo eh, saskaņā ar šādu stratēģiju mums, mēs netiksim pie vārda. Bet 13 dalību valstis te nevar pieņemt eh, lēmumu. Var notikt eh, vairākas lietas. Tagad vai nu būs pirmais scenārijs, Eiropas komisija atsauks savu iniciatīvu un iesniegs mums jaunu iniciatīvu. Ceru, ka Eiropas komisija to nedarīs. Iespējams arī otrs scenārijs Proti, padoma. Padomē nepieciešama vienbalsība, lai, vien, lai mainītu tiesisko pa, pamatu. Un 13 dalībvalsts no 27 nav pietiekams skaits. Bet jau pats fakts, ka 13 dalībvalsts no 27 ir gatavas cīnīties par to, nav laba zīme. Ja mēs gribam sasniegt labu sadarbību starp padomu un parlamentu, ja mēs gribam lēmt par jaunu Schengena sistēmas. Sistēmu. Mums ir Schengen sistēmas izvērtēšanas sistēma. Mums ir nepieciešams šāds mehānisms, šāda izvērtēšanas sistēma. Mums ir nepieciešams mehānisms, kas eh, balstās uz Eiropas pieeju, kurš iesaista Eiropas institūcijas. Mums nevajag tikai starpvaldību pieeju. Mums vajag transparentu izvērtēšanas mehānismu. Tas nozīmē, ka nepieciešams izveidot saistības padome un parlamentam, uh, lai tās varētu sniegt savas rekomendācijas. Mums nepieciešams mehānisms, kurš rada pamatu labākai sadarbībai, kurš rada līdzsvaru starp komisiju un dalībvalstīm. Un attiecībā uz sadarbību būtu jāiesaista gan nacionālie, gan kopienas eksperti. Manuprāt, efektīvāk būtu jāizmanto arī e, resursi. Mums e, jāņem vērā riska, izdarītās riska analīzes. Tātad ar šādu mehānismu palīdzību mums būtu labāk, jā, var izmantot resursus. Mums nepieciešama labāka izvērtēšana par to, um, kā tiek izpildīti Schengenas noteikumi. Turklāt jārada arī noteikumi, kā veikt labojumus. Šis komitejas pirmajās diskusijās es jau teicu, ka es esmu pret dubultiem standartiem. Mums nav nepieciešami divi dažādi mēri tām valstīm, kuras ir Schengen, Schengens telpas dalībvalsts un tām, kuras pievienosies tai. Pēc abām diskusijām šajā komitejā man radies iespējas, ka ko, šīs komitejas vairākums arī ir pret diviem dažādiem mēriem. Un tāpēc es negribētu, lai būtu divas dažādas pieejas. Un es negribētu, lai būtu divi dažādi veidi izvērtējumi, uh, uh, atkarībā no tā, vai runa ir par dalībvalstīm vai par kandidātiem. Noteikumiem jābūt attiecībā uz visiem vienādiem. Būtu jātiecina uz visiem viens un tos pašus noteikums, viens tos pašus kritērijus. Priekšsādātāja kungs. Mums nevajadzētu doties pa to pašu ceļu, pa kur esam devušies pēdējos gados. Mums nevajadzētu uh, tikai lūkoties uz to, vai kandidāti izpilda savus noteikumus un vai tie ir gatavi pievienoties, bet praksē mēs aizmirstam uh, to valsti, kura ir iekļuvusi Schengens telpā. Šis jaunais izvērtēšanas mehānisms ar Eiropas pieeju ļaus izvērtēt, vai tie kuri jau, kuras jau, tās valsts, kuras jau ir Schengen telpas dalībvalsts, ievēro Schengenas noteikums vai nē, un ja viņas to nedara, tad ir jābūt tādam mehānismam, ar kura palīdzību var iejaukties un veikt labojumus. Un, ja šīs problēmas līdz vēl netiek atrisinātas, tad būtu jābūt iespējamam uzlikt sankcijas. Šis vēl nav noslēdzošs ziņojums. Mēs esam izlēmuši pātrināt šī ziņojuma prezentāciju, to iemeslu dēļ, kurus minēju sākumā. Eiropas parlamentam ir jāuzsāk procedūra jās, jāsniedz padomē vēstījums. Padomē arī notiks svarīga sanāksme, un parlaments grib parādīt, ka tas jau ir diskutējis par šo priekšlikumu, ka parlamentam pašam ir priekšlikumi. Mēs nenogaidam, mēs jau strādājam un tāpēc gribam pātrināt visu šo procesu. Kā jau teicu, man ziņojums vēl nav noslēdzošs teksts. Tas nemaz arī vēl nevar būt. Ceru, ka būs iespējams mēnešu laikā iesniegt grozījumus. Mēs noteiksim viena mēneša termiņu eh, grozījumu ieteikumu iesniegšanai un domāju, ka tas ir pietiekama laiks, lai varētu iepazīties ar šiem grozījumiem un eh, uzlabot man ziņojumu. Godīgi sakot, es uzskatu, ka šajā ziņojumā vēl šo un to varētu uzlabot. Bet bija svarīgi jau tagad prezentēt šo ziņojumu institucionālu iemeslu dēļ, kurus minēju sākumā. Paldies, paldies par šo prezentāciju. Tagad uzklausīsim komisiju. Mūsu Hammers kundze. Paldies. Vispirms vēlētos pateikties referentam par ziņojumu. Domāju, ka nenotiek bieži, ka kāds uh, referents uh, uh, kritizē komisē par to, ka tās tā iesniedz kādu priekšlikumu. Un, um, gribu teikt, ka jūsu ziņojumā ir ļoti daudz grozījumu, kuri, mūsuprāt, stiprinās mehānismu. Mums visiem vajadzētu piedalīties šajā mehānismu uzlabošanas darbā, lai sistēma būtu laba un funkcionējoša. Jūs noteikti sap sapratīsiet, ka mēs nevaram atsaukties uz atsevišķiem grozījumiem, bet kas attiecās uz diskusiju un kas attiecās uz tiesisko pamatu. Nedomāju, ka komisija uh, šeit domā atsaukt priekšlikumu. Mēs jau runājam par 77. pāntu. Komisija uzskata, ka tas tieši tas ir pareizais tiesiskais pamats, un ka tas ļauj arī mm, koplēmumu procedūru. Domāju, ka šeit mums būs vēl nepieciešams diskusijas ar padomu. Paldies! Paldies! Labi. Dosim vārdu padomas prezidentūrai. Paldies! Priekšsēdētāja kungs. Izteikšos īsi. Vēlētos sniegt jums Ungārijas prezidentūras vārdā kādu informāciju. Tā attiecās uz diskusiju pašreizējo stāvokli par šo regulu. Šengens um, komiteja padomē trīs reizes diskusēja par šo direktīvas projektu. Tas bija janvārī, martā un aprīlī. Mēs padziļināti vedām diskusijas. Ņemam vērā arī dalību valstu paustos komentārus. Viena daļa no dalību valstīm minēja gan saturisku, gan strateģiskus jautājumus, kur saistīti ar konceptu, bet visamā var teikt, ka dalībvalsts atbalsta centienus. Lai eh, pasākums varētu eh, izstrādāt efektīvāks. Attiecībā uz kompetenci sadali un citiem jautājumiem ir dažādi grozījumi. par stratēģijas jautājumiem. Tie ir ļoti sa cieši saistīti ar šīs uh, regulas tiesisko pamatu. Mēs esam pievēršies šim uh, tiesiskajam pamatam un mēs uzklausījām padomus juridisko dienestu. Liela daļa dalību valstu un padomus juridiskais dienests uzskatīja, ka būtu labi e, septiņdesmito pāntu no līguma ņemt par tiesisko pamatu. Un nevis 77. pāntu. Mēs vēl pagaidām gaidām juridiskā dienesta viedokli. Bet kā Ungārijas prezidentūra mēs uzskatām, ka ka mēs turpināsim debatas balstoties uz juridiskā dienesta ierosināto tiesisko pamatu. 30. maijā notiks komitejas e, nākošā sēde, un mēs diskutēsim par šo problēmu. Un tad mēs jums prezentēsim padomas e, viedokli. Paldies! Paldies! Atver diskusijas. Ko? klausītājs sacīs par šo ziņojumu. Endjūkungs. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms es vēlētos eh, teikt paldies Kaujo kungam par viņa ziņojumu. Uzskatu, ka viņa ziņojums ir ļoti līdzsvarots. Tas ir ievērojami uzlabojis komisijas priekšlikumu. Vispirms Jāsaka, ka uh, ziņojums ir izlabojis dubulto standartu problēmu, kas attiec uz valstu novērtējumu, kas ir vai nu no kandidāta valsts vai jau Schengens dalību valstis. Ja ir divas vērtējuma sistēmas ar atšķirīgiem kritērijiem, tad tas kaut kādā nozīmē diskrimināciju. Es domāju, ka Eiropas un uh, dalību valstu datu aizsardzības iestāžu iesaisti ir ļoti laba ideja. Es uzskatu, ka šīs iestādes šajā jomā ir uh, jau apguvuši lielu pieredzi. Gribētu arī teikt paldies par to, ka ir iekļauts pāns par uh, Schengenas uh, vērtējumu, kuriem, par tām valstīm, kurām problēmas ar Schengenas akī piemērošanu. Eiropas solidaritāte ir jābūt nodrošinātai tām valstīm, kām ir problēmas, tās, tām ir jāgūst atbalsts, lai varētu ievērot visus Schengenas akī noteikumus. Tikai tad, ja dalība valstis eh, nebūs spējīgas to iztenot, eh, tā vispirms ir jāpareiz un pēc tam jāuzliek sankcijas par jaunu evalo, eh, vērtējumu kritēriju ieviešanu. Kā Kērļo kungs pats jau teica, arī es domāju, ka šāds lēmums ir ļoti labs. Un uh, tas būtu jāatbalsta. Jauni kritēriji, piemēram, korupcijas līmenis vai organizētās noziedzības līmenis. Šādi kritēriji no otras puses īstenībā nav pamatoti vai iespējām. Nav jau iespējams objektīvi izmērīt eh, korupcijas līmeni kādā tādā valstī. Vēl viens aspekts, kur uzskat par svarīgu un kuru, eh, kas nav eh, tā skaidrīgās tekstā ziņojumā, attiec uz caurskatāmību. Es par to iesniešu grozījumu. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir tiesības saņemt informāciju par uh, vērtējumu, kuru veica Eiropas iestādes. Noslēgumā vēlētos teikt, ka šis jaunais vērtējuma mehānisms ir ievērojams progress salīdzinājumā ar veco mehānismu. Tādā veidā mums labāk izdosies uh, pārvādīt Schengenas telpu. Katrai dalībvalstī ir uh, atbildība. Es domāju, ka ir arī laba ideja iesaist arī Frontex aģentūru. Tālāk vēl viens komentārs par Francijas un Itālijas vēstulēm komisijai. Noteikti ir jācīnās pret uh, drošības uh, ievērošanas trūkumiem. Nekad uh, Schengenas telpa nedrīkst tikt apdraudēta. Kaļu kunga ziņojums ir pietiekami ambiciozs. Šis ziņojums piedāvā risinājumu iespējas visām problēmām, kas ir arī šajās vēsturēs pieminētas. Piemērs. Ja dalība valstis ir iesaistītas vērtējumā un um, ja Frontex aģentūra ir uzņēmusies uh, kādu lielākus pienākumus, tad es domāju, ka ir iespējams atrast risinājumus tām problēmām, ko šīs valsts ir pieminējušas savās uh, vēstulēs. Izstāšanās iespēja no Schengenas telpas tam vajadzētu palikt kā izņēmumam. Tas nerakstētu kļūt par tādu pierastu praksi. Katra dēļ vairs nedrīkst tikoties eh, tā, kā tai labpatīkas, tas būtu solis atpakaļ, salīdzinām ar to, kas līdz šim ir sasniegts Eiropā. Šis ziņojums eh, nav saistīts ar uh, Rumānijas un Bulgārijas iestāšanos Schengenas telpā. Šis iestāšanās process ir tas, ko to nedrīkstētu ietekmēt ārēģi faktori. Vēbers kundze, tagad jums vārds. I'll speak on behalf of Mrs. Sarah Latford. Jā, paldies. Es uh, runāju Latfordas kundzes vārdā, kas ir ēnu referente, bet runāju arī savā vārdā. Uh, esmu uh, Alde, uh, Aldes pārstāvu Libas komitejā. Mēs patiešām vēlamies uh, teikt paldies Kaļģo kungam par viņa ziņojumu. Mēs pilnībā atbalstām viņa uzņemto kursu. Visā ziņojumā kopumā viņš vēlas, lai šis process tiktu stiprināts, kļūtu efektīvāks, caurskatāmāks un visaptverošāks. Arī mēs uzskatām, ka vajadzētu izvairīties no dubultiem standartiem. To nevar pieņemt. Un tā ir diskriminācija. Sēra arī grib teikt paldies Koļu kungam par uh, viņu priekšlikumu, ka apvienotā karaliste un īrija ir daļēji iesaistīti šajā procesā, tā ka tās arī var tikt novērtētas, raugoties uz policijas sadarbību un datu aizsardzību. Uh, jo kaut galā tas dod labumu visām dalību valstīm par juridisko pamatu. Šķiet, ka nesaskaņas starp uh, Eiropas parlamentu un padomu turpinās. Es pat nezinu, kā tas viss varētu beigties. Es īstenībā man ir grūtības saprast, kādēļ dalība valstīm ir eh, tik eh, ļoti bail no Eiropas, eh, dalību valstu pārstāvjiem Eiropas parlamentā. Mm, juridiski, par juridisko pusi nemaz nenās, bet politiski to nevar saprast. Un šai ziņā mums, kā Eiropas parlamentam, ir jārāda ļoti skaidrs vēstījums. Nav tā, ka mēs vienkārši vēlamies koplēmumu, bet tā ir jābūt, obligāti jābūt koplēmumu procedūrai. Tādēļ mums ir jābūt no tie komisijas pusē tikai jau kamēr komisija eh, pieturas pie juridiskā pamata, kas līdz šim ir ticis eh, ieteikts. Un tas arī ir vēstījums, kuru parlamentam vajadzētu arī eh, pateikt. Paldies! No, you haven't asked for it. Jo Čekungs nē, tomēr nē. Mrs. Stanoka. Stanoks kundze. Yes, thank you, Chair. Uh, very short. Jā, paldies priekšstādātā. Izteikšos pavisam īsi, jo saistībā ar to, ko es dzirdēju, šķiet, ka mums starp uh, politiskajām grupām būs uh, plašs konsens. Arī mūsu grupa atbalsta Koliju kunga nostāju. Tā ir uh, spēcīga nostāja. Un uh, mēs uh, gribam, lai attiecība, lai parlaments tiktu iesaistīts uh, šī koplēma pieņemšanā balstoties uz juridisko pamatu. Ņemot to vērā, mēs uh, balsosim pār Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos uh, Schengens līgumam un uh, gribēju pateikties kolēģiem un Koeljo kungam par to, ka mēs esam pret dubultstandartiem. standartiem Es uh, par to runāju jau tad, kad mēs diskutējām par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, un labprāt atkārtošu to vēlreiz uh, piebalsojot kolēģiem. Liels paldies! Jotovs kundze, jūs kārta. Merci, monsieur le président. Tout d'abord. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos eh, teikt paldies Kojo kungam par viņa ziņojumu projektu par jaunu vērtējumu mehānismu ieviešanu Schengens telpai. Šis priekšlikums attiecas uz visām valstīm, kas, uh, kurās ir personu pavadošanās brīvība. Es uzskatu tāpat kā Kaļģa kungs, tām pašiem notikumiem jātiec uz visām dalību valstīm, lai nebūtu dubulta standārtu situācija. Eiropas komisija, kas ir atbildīga par vērtējumu, Manuprāt, tā ir eh, jānosūta regulāri eksperti. Katrs piecus gadus, kā tas ir paredzēts, šiem ekspertiem ir jāpārbauda, lai tiktu korekti īstenot Schengen sakarī. Ir ja tīpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju. Jāsaka, ka šodien jāuzdod daži jautājumi, un labprāt mēs vēlētos saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Pirmkārt, komisijas paziņojums, vai tā, tas jau nav zaudējis aktualitāti? Mēs pat labi runājam par jaunu mehānismu, lai novērtētu Schengenas eh, akvī uh, vērtējumu. Kāda eh, Eiropas komisija domā ieviest grozījumu Schengenas akvī un vai tā šos grozījumus mums nākamajās nedēļās prezentēs? Kā Liba komiteja šos grozījumus uh, uztvērs un kādas ir uh, attiecīgās dalībās, kas ir iesaistītas? kā darbosies šie labojumi, kad būs pēc pašnam balsojums pēc, par Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos Šengenas telpā arvien vairāk dalību valstis šķiet ir gatavas saistīt iestāšanos Schengenā ar Schengenas vērtēšanas mehānismu. Es personīgi šo, šo vēstuli nesaprotu, ko pagājušo nedēļu mūsu Dānijas kolēģi nosā, nosūtīja. Viņi prasa no savas valdības, lai Bulgārija un Rumānija uh, Eh, padomes, eh, padome, lai viņi nedabūtu atbalstu. Es domāju, vajadzētu konkrētāk runāt par šo eh, tēmātu. Šī situācija izvirz tādu ļoti vispārīgu jautājumu. Kādā veidā nākotnes vērtē mehānismas darbosies, ja mēs katru reizi izgudrosim jaunus kritērijus? Ja mēs savā ziņojumā sakām, ka Rumānija un Bulgāri izpildījuši tehniskos kritērijus, tad tas nozīmē, ka abi šīs valsts ir gatavas iestāties Schengenas telpā. Uh, kā tas tāpat bija arī attiecībā uz tām valstīm, kas ir agrāk iestājušās Schengens telpā. Ir jābūt tādiem pašiem kritērijiem, bet ja tas tā nav, tad ir pilnīgi skaidrs, ka šeit ir vērtējums ar divu veidu kritērijiem. Es ceru, ka tiklīdz būs pieņemti jaunie noteikumi, jaunie mehānismam, tas būs, tie attieksies vienādā veidā uz visām dalību valstīm kā Eiropas uh, pilsoņu pārstāvi, es ceru, ka tiks sniegs attiecīgi garantijas, lai būtu identiski standarti visām dalībvalstīm. Šī iemesla dēļ ir īpaši nozīmīgi, ka Eiropas parlaments eh, piedalītos koplēmumu procedūrā, lai radītu labu mehānismu, kas eh, tiešām sniegtu iespēju radīt drošību Eiropā. Bet pašreizajā krīzes situācijā. Ja ar migrācijas plūsmām. Nevienam nav vajadzīga tāda Eiropa, kurā būtu dubult standārti. Mums ir jārāda tāds ļoti kategorisks vēstījums. Šengenas kandidāta valstis kļūs par Šengenas eh, dalību valstīm, līdz ko tās ir izpildījušas tehniskos kritērijus. Vienīgais iemesls neuzņemt Rumāniju un Bulgāriju vai to aizkavēt, eh, tas varbūt tikai vienīgi politisks iemesls. Padomē, tad vajadzēs attaisnoties, ja tā eh, lems. Uh, tādā veidā, ja padom domā, ka nepietiek ar tehniskajiem kritērijiem, un ja tā prasīs jaunas uh, prasības, tad jau to vajadzētu arī konkrēti pateikt. Bet šos abus jautājumus nedrīkst sasaistīt jauno mehānismu un rumānismu Bulgārijas iestāstīšos. Paldies, Jotavas kundze. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω καλυφθεί από τους συναδέλφους. Tālāk, eh, nākamais runātājs. Jā, uh, kolēģi jau to lielāko daļu arī no viss kā pateic. Gribētu teikt sirsnīgi paldies Koļu kungam, mūsu ziņotājiem. Tas ir ļoti līdzsvarots ziņojuma projekts. Gribētu vēl arī kaut ko pateikt, pievienot uh, attiecībā šīm uh, piecām dalību valstīm. Jau pagājušo reizi tika teikts, ka mm, arī Francija un Itālija uh, uh, to teikusi, ka Schengen taču tādēļ arī tādēļ ir radīta, lai būtu, uh, lai uzņemtos lielāku atbildību, mēs vēlamies virzīties uz priekšu, mēs gribam noregulēt tehniskos punktus, lai viss šīs bāžas varētu tikt dzēstas nākotnē. Esmu pārliecināts, ka nākotnē būs vēl lielāks spiediens, un tieši tādēļ mums Schengens akī ir jāatbalsta un to jāstiprina, lai to būtu iespējams īstenot un ieviest. Tādēļ es eh, atbalstu kolēģu teikto. Madam Nedelčeva. Tālāk eh, Nedelčevs kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, sākumā es gribētu uzdot īsu jautājumu. Kādēļ nav bulgāru valodā tulkojums? Ne jau pirmā reize, un būtu ļoti labi un skaisti, ja deputāti no Bulgārijas varētu klausīties tulkojumu un izteikties bulgāru valodā, jo es domāju, ka visas valodas ir līdzvērtīgas šeit Eiropas parlamentā. Gribētu pieturēties diskusijā. Eh, protams, eh, es gribētu Kaļģu kungam eh, teikt paldies par viņa atzinumu. Es domāju, ka viņš ir ļoti labu atzinumu sastādījis. Un tas arī komisijas darbs līdz ar to pavirzies uz priekšu. Es domāju, ka ir svarīgi aktualizēt šo sistēmu, lai tā patiešām varētu labi darboties. Un uh, Tādēļ ir svarīgi norādīt uz sekojošo. Pirms es gribētu eh, vēl pastāstīt šeit par trim punktiem. Šodienas diskusija tomēr pastāv noteikts risks, un attiecībā uz Bulgāriju un maniem mēs jau to redzējām. Bieži vien diskusija par šo tematu ir saistīta ar šo abu valstu iestāšanos Schengenas telpā. Un es domāju, ka šodien ir skaidrs, ka vērtējuma noteikumi Tie nedrīkst kļūt par tādiem papildus prasībām Rumānijas un Bulgārijas iestāšanās procesā Schengenas telpā. Šeit ir runa par kritērijiem, kas ir spēkā attiecībos ar visiem. Bet eh, šos kritērijus viņš nevar atpakaļiešu datumu piemērot, ja arī atlikt attiecību šīm valstīm. Vēl vairāk punktu. Es domāju, ka savstarpēji uzticība tas ir nepieciešams, lai darbotos Schengenas telpa. Turklāt es arī domāju, ka ir svarīgi radīt sistēmu, kur būtu tāda noteikuma, kas būtu spēkā attiecībos visiem, un uh, uzticība, par kuru es runāju, uh, to var nodrošināt tikai tad, ja visiem ir tāds pats pamats un uh, vērtējuma noteikumi ir spēkā attiecībos visiem. Tādēļ es atbalstu Klēļu kunga priekšlikumus, ir tīpaši 5. un 18. punktu. Šis atbalsta mehānisms uh, situācijās, uh, kad kāda valsts nevar pati tik galā ar situāciju. Tas to noregulē. Es tomēr attiecībā uz sankcijām ir svarīgi radīt vēl lielāku skaidrību, lai varētu dzēst visas šaubas attiecībā uz uh, divām dažādām mēroglām. Citādi gribētu teikt, ka es atbalstu uh, referentu, ir svarīgi, lai būtu vienāda attieksme pret visām valstīm. Tātad tālāk par vērtēšanas uh, ekspertu komandām. To visu vajadzētu definēt tā, lai tās varētu tiešām iztenot savu darbu. Turklāt arī vēl gribētu teikt, uh, ka vajadzētu noskaidrot, kas tieši ir viņa mandāts. Mēs eh, atbalstām, ka šeit ir Eiropola un Eirojust komandas, un vajadzētu arī izvirzīt jautājumu, kādas aģentūras eh, varētu šeit sadarboties. Varbūt, ka viņiem ir eksperti arī, ko šīs aģentūras varētu nosūtīt. Jautājums ir tāds, kāda loma būtu šīm aģentūrām, piemēram, Olaf. Es domāju, ka, eh, ja mēs runājam par ekspertiem, tādiem no ārpuses, ārējiem ekspertiem, uh, Uh, nedrīkstētu aizmirst arī savu mērķi, proti dabūt, nu, vajadzētu izvairīties no dubultām funkcijām, uh, no resursu šķēdēšanas, un vajadzētu izvairīties arī no tā, ka notikt iejaukšanās uh, Eiropas Savienības institūcija kompetencijas, un lai nebūtu tāda dubulta kompetenci pārklāšanās, es domāju, vajadzētu šeit dzēst visas šaubas, raugoties uz visiem lēmumiem, kurus varbūt vēl varētu pāraudzīt. Ir svarīgi arī subsidaritāte. Pēdējais punkts par pasākumiem pret korupciju un organizēto noziedzību. Uh, Mēs visi esam šeit par to, ka lai būtu pasākumi, kas varētu cīnīties pret šīm parādībām, bet esam vienās domās, ka šīs parādības eh, ir ļoti grūti mērāmas. Bieži vien ir tā, ka sabiedrības viedoklis to ļoti eh, nosaka, vai arī sabiedrības gaidas. Tādēļ mēs uzskatām, ka vajadzētu tādus ļoti skaidrus indikātorus, un šiem indikātoriem ir jābūt konkrēti definētiem. Un uh, tiem jābūt objektīvi īstenotiem visās Schengenas dalībvalstīs. Nu, turklāt vēl arī varētu uzdot jautājumu, kādās jomās, ja mēs runājam par korupciju, vajadzētu aktīvi rīkoties, kādās jomās vajadzētu mērīt korupciju vai mēģināt to darīt un, un uh, paraudzīties, kur ir korupcija. Tas nozīmē, kādas intereses ir šādam mehānismam, kāda ir tā jēga, kāda situācija izskatās ar korupciju. Uh, Varbūt, ka šeit arī notiek iejaukšanās subsidaritātes principā. Mm, tās viss ir idejas, kas man nāk prātā lasot uh, šo atzinumu. Es atbalstu referentu, un tas ir ļoti labs un bagātīgs, un tad jām bagāts paldies, paldies Mendēčevs kundzei. Un tad es gribētu Jūs runājāt par tūkošanu, tūkošanu, ka bulgāru valoda netiek tūkot. Mēs to pierakstījām, mums ir pilnīgi taisnība. Mēs mēģināsim šo lietu noskaidrot. Arī Jotovs kundze, eh, uz Jotovs kundzes attiecas. Jums ir pilnīgi taisnība. Mēs to piefiksēsim un mēģināsim to risināt. Tālāk mēs varam uh, pāriet pie nākamā tēma. Nav vairāk neviens, kas pieteicies runāt. Es varu atgriezties pie Koeļo kunga. Jā, es. Uh, Tas mums skaidri parādīja, ka šeit pastāv tāda liela vienprātība mūsu komitejā. Juridiskais pamats nodrošinās to, ka parlaments pilnā mērā iesaistās šajā darbā, un tas notiks saskaņā ar koplēmumu procedūru. Un mums ir jāuzlabo mūsu centieni, lai izvairītos no dubultiem standartiem vai arī no divu ātrumu Eiropas. Vērtējot uh, pūliņus, kas ieguldīti tehnisko kritēriju izpildē Schengenas um, akī kontekstā. Koeliju kungs, ar jums paldies priekšsādātāji. Gribēju no sākuma pateikties uh, kolēģiem par um, viņu komentāriem. Un gribēju jūs arī iedrošināt iesniedziet uh, grozījumus uh, mana atzinuma uzlabošanai. Mums vēl ir mēnesis laika. Un es ceru, ka saņemsim daudz grozījumu priekšlikumu, jo esmu pārliecināts, ka daudzi punkti vēl var tikt uzlaboti. Protams, mums ir jārunā arī par sankcijām, tad tur tev ir pilnīgi taisnība, Marija. Manā ziņojumā vairāki punkti vēl ir uzlabojumi. Par to es esmu pārliecināts. Priekšsādātāja kungs daudzi tagad pieteicās runāt un runāja arī par Francijas valsts prezidenta un Itālijas valsts vadības uh, Itālijas valdības vadītāju tikšanos, un uh, par to es gribēju sacīt sakojošo. Es uh, nedomāju, ka mums būtu jāgroza Schengens noteikumi. Es domāju, ka problēma, kuru mēs pašlaik redzam starp Itāliju un Franciju, nav tik daudz saistīta ar noteikumiem, kā gan ar faktu, uh, kā dažas valstis piemēro šos noteikumus, bet labi, mēs šeit esam parlamentā, un Schengens noteikumu grodi, grozīšana ir jautājums, kas jākārto koplēmumu procedūrā. Ja ir konkrēti priekšlikumi, tad es domāju, ka tiks risināt arī attiecīgi diskusija. Pirms a, tiek saņemti attiecīgi priekšlikumi, es nedomāju, ka mums a, būtu jāiesaistās a, šajām lietām politique d'une réunion entre deux. Jā, politisku rezolūcijas eh, mm, no šiem divu valsts eh, vadītāju tikšanās. Jā, bet eh, ja ir kaut kāds iemesls bažām no šo abu valstu puses par drošību, tad, protams, ka runa ir par Schengen stāpas drošību, un Schengen stāpas drošība Tā ir nepieciešama divi instrumenti. Pirmais instruments ir SIS, otrās paudzes SIS. Tā ir sistēma, kura jau 2007. gadā tai vajadzēja darboties, un 2011. gadā vēl ar vien tā nedarbojas. Mums ir nepieciešama efektīvāka sistēma ar pievienoto vērtību tad SIS-2 mums dos tādu vērtību. Tas nozīmē, ka mums ir noteikti vajadzīgs SIS-2. Mums ir vajadzīga arī pārbaudas sistēma Schengenē. Par to mēs tagad runājam. Un, manuprāt, mēs ar šiem abiem instrumentiem, ar SIS-2 un jauno vērtējumu sistēmu Schengenē, mēs būsim spējīgi drošību Schengen stāvā uzlabot. un nevis kaut kādā citā veidā. Priekšsēdētāja kungs, noslēgumā es eh, gribētu tomēr izteikt savu izbrīnu. Šī 13 dalību valstu iniciatīva arī ar citu valstu atbalstu. Šādiem iemeslu dēļ. Es īstenībā nesaprotu, kā padome un 13 dalību valstis nerespektē Eiropas parlamentu kā Eiropas vēlētāju balsi Eiropā. Es to vienkārši nesaprotu, ne politiski, ne arī demokrātiski un vispār nesaprotu. Otrakārt, es nesaprotu, kā var būt, ka, ja ir vairākas dalība valsts, kas vēlas mainīt noteikumus, tās vēlas juridisko pamatu, kas eh, neļautu mainīt noteikumu. 70. pāns nav nekāds pamats, kas atļautu padomē kā jau komisija arī teica, tādā veidā rīkoties un, piemēram, eh, eh, pieļaut tādus nereģistrētus vizītes vai arī kritēriju paplašināšanu, es nedomāju, ka tas viss būtu ļoti saskaņoti. No vienas puses mums ir dalība valstu ambiciozie mērķi uh, radīt tādu, tādu ļoti skaidrāku un spēcīgāku sistēmu, un tad jau vajadz, un tad viņas vēl, tajā pašā laikā vēlas uh, tādu juridisko pamatu, kas to nemaz ne, nepadara iespējami. Es godīgi sakot, nesaprotu Itālijas nostāju. Itālija padomē teica, ka ka 70. man drīzāk nevis 77. Bet eh, tad Sarkozī un arī Itālija prasīja jaunus noteikumus. Tas nav, viss nav konsekventi. Treškārt, un eh, tas ir pēdējais punkts priekšētātā kungs, jūs un kolēģi jau zināt, ka pagātnē visi Schengens jautājumi vienmēr eh, tika atrisināt jau pirmajā lasījumā. Mēs mēģinājām panākt uh, pietuvināšanos starp institūcijām. Tad, kad tiek atrasta vienošanās, tad ir kopīgs teksts, un pirmajā lasījumā tiek panākta uh, vienošanās. Lai to visu panāktu, ir, protams, uh, nepieciešama pozitīva pieeja visās institūcijās. Pieeja, kuru mēs tagad jūtam, kāda ir padomē, neatbilst tādām uh, variantiem, kas tiešām vēstu pie risinājuma. Padome, vai arī drīzāk šis 13 uh, dalībvalsts, kas vēlas atņemt parlamentam koplēmumu tiesības. Ja tas tā ir, tad varbūt mums vajadzētu iziet cauri visām, visiem etapiem un iziet cauri visiem lasījumiem. Un tad visas institūcijas, jebkurā ja laika brīdī, varētu izpaust savu viedokli. Ja mēs gribam sadarboties kopā, tad mums vajadzētu respektēt institūcijas un padomē šo atzinumu patiešām vajadzētu ņemt vērā. Paldies! Tampoco. No. <laughs> This one. So we thank you. We thank Liels paldies, uh, Koelju kungs. Mēs uh, visi uzskatām, ka uh, jūs esat guvis plašu atbalstu savai nostājai un ziņojuma projektam. Tādējādi jūs, ņemot vērā šīs noslēguma piezīmes, varat uh, to novest līdz galam par uh, novest nu, līdz galam šo ziņojumu par novērtēšanas mehānismu izveidu, lai pārbaudītu Schengens akī piemērošanu. Gribēju atgādināt, ka termiņš uh, grozījuma priekšlikumiem ir noteikts 25. Uh, maijā pusdienlaikā. Un balsojums uh, notiks Lība sanāksmē jūnija vidū, proti 15. un 16. jūnijā. Ja par to, ir, ja par to varam vienoties, turpinām ar sesto punktu. Tiesības uz informāciju krimināla procesā. Šeit uh, referente ir mūsu kolēģe Birgita Zipele. Un gribēju atgādināt, kā direktīvas priekšlikums, kur ir izstrādājusi Eiropas komisija, ir otrais uh, solis uh, ceļa kārtē. Uh, par procedurālajām tiesībām, kuras tika apstiprinātas 2009. gadā padomē un ir iekļautas uh, Stokholmas programmā. Lūdzu klusumu. Esiet uzmanīgi un tie, kas uh, paliek zālē, tiek uh, laipni aicināti ievērot klusumu, lai mēs varam turpināt darbu. Pirmais solis šajā ceļu kārtē tika veiksmīgi pabeigts, pieņemot direktīvu par tiesībām uz uh, mutisko un rakstisko tulkošanu krimināla procesā. Mūsu ziņojuma projekta autore Zipelis Konze ir iesniegusi savu ziņojuma projektu Lībe komitejai pagājušā gada decembra beigās, un tas uh, balstās uz uh, orientējošo balsojumu, kas uh, tika kas notika šī gada 17. mārtā. Balstoties uz šī pamata tika uzsāktas sarunas ar padomi. Trialoga laikā, kas ir izcinājies līdz šim, un uh, diskusijā par direktīvas uh, pilnu tekstu ir uh, bijušas aktīvas un uh, pašlaik uh, došu vārdu Zīpelis kundzei, pēc tam uzklausīsim Ungārijas prezidentūru un uzklausīsim arī komentārus no komitejas locekļiem. Zīpelis kundze vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlētos izmantot šo izdevību un pateikties komisijai, kura ir prezentējusi ļoti labu direktīvas priekšlikumu. Gribētu pateikties arī referentam un visiem, kuri ar saviem uh, grozījumiem deva ieguldījumu tajā, ka mēs interesēto iesaistīto pilsoņu vārdā varējām um, uzsākt uh, labu darbu. Līdzinājās uh, sarunās ar padomi, drīkst to teikt, notika ļoti labā atmosfērā. Protams, vēl ir daudz, kas diskutējams. Un arī turpmākās, bet es jau varu tagad teikt, ka arī turpmākās diskusijas notiks labā gaisotnē gribu paust kādu sākotnēju komentāru pirms sāku runāt par galvenajiem punktiem. Pirmā trialoga iesākumā ja mēs jau norādījām, ka mēs kā Eiropas parlaments neesam gatavi iesniegt plenārsēdē balsošanai kaut ko, ja nebūs izstrādātas atbilstības tabulas, korelācijas tabulas. Uh, Šim tabulām ir jābūt direktīvas sastāvdaļai neatkarīgi no citiem punktiem, kuri mums attiecībā uz saturu ir ļoti svarīgi. Nerunāšu par pilnīgi visiem punktiem, par kuriem esam līdz šim diskutējuši. Gribu uzsvērt tikai svarīgākos. Īpaši krimināla procesa jomā mums ir daudzi punkti, kas vēl jāskaidro. Mums ir jātiek skaidrībā par dažādiem termiņiem, par jēdzieniem, kur tiek izmantot, jo ir dažādi priekšstati par to, kādā apmērā atsauce uz citiem tiesību instrumentiem, piemēram, cilvēktiesību konvenciju, un tā tālāk ir nepieciešams, noderīgs vai nav vajadzīgs. Un ceru, ka turpmākajās sarunās mēs varēsim rast kopīgu risinājumu. Ir zināmas grūtības saistīts ar te jēdzieniem. Tas attiecas arī uz apmēru un uz instrumentiem, bet tīpaši tas attiecās uz tiesību apmēru. Mēs negribam atsevišķu tiesību harmonizāciju, bet mēs, mūsu mērķis ir tas, lai katrs, kurš e, tiek turēts aizdomās no pilsoņiem, ka viņš sas, saņem rakstiskā formā savas tiesības. Un mums šeit ar padomu ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Mēs, kā Eiropas parlaments, Lībe komitejā, esam nolēmuši, ka mēs gribētu, lai e, šim aizdomās turētājiem pēc iespējas drīzākā laikā tiktu sniegt pēc iespējas lielāka informācija. Un arī dalībvalsts, lai saņemtu šo informāciju ne tikai pēc iespējas ātrāk, bet pēc iespējas lielākā apmērā. Uh, Mēs gribam pašreizējo sārakstu paplašināt, šķiet, ka padomē gan tas sagādā problēmas. Mēs kā parlaments to nevaram izprast, jo Patiesībā šīs tiesības dalībvalstīs jau tāpat ir spēkā. Daudz no šīm tiesībām turpmākā procesā, procedūrā tiks apskatīts eh, ceļu kartē, un mēs uzskatām, ka tas nav kaitīgi, drīzāk tas ir ļoti noderīgi. Jau tagad informēt aizdomai, aizdomās turētos par to, kādas ir viņu tiesības. Neatkarīgi no tā, ka, kāda būs turpmākā procedūra un kas tiks izlēmts ceļu kartē un kur, protams, tiks um, izstrādāt uh, balstoties nacionālām vajadzībām. Bet svarīgs ir jautājums par to, vai kāds, kurš ir, tiek aizdomās turēts, vai viņu vajadzētu informēt par to, ka viņš ir tiek aizdomēs turēts. Mums šis ir svarīgs elements. Protams, viņam ir jāzina par iemesls, kādēļ viņš tiek turēts aizdomās. Un šeit mums vēl jāapmainās arī informācija ar padomi par grozījumiem, ka ja procesa laikā tiek eh, kaut kas, kaut kas mainās vai tiek uzzināts kas jauns vai šīs informācijas arī jādara zināms ASV domās turētājiem. Nākošais. Ne Runa ir ne tikai par piekļuvi, piekļuvas veidu informācijai, bet jautājums ir arī par to, kādā apmērā tiek izdarīti izņēmumi, kādos gadījumos konkrēti pierādījumu dokumenti var netikt rādīti aizdomās turētājiem. Mēs uzskatām, ka jābūt juridiskam, uh, tiesiskam pamatam mums šie izņēmumi jāierobežo, un izņēmumi, kurus ierosina padomu, mūsuprāt, ir tomēr, mūsuprāt, ir pārāk plaši aptverti. Arī par šo jautājumu vēl būs jādiskus, jādiskutē. Un vēl citi diskusija punkti. Negribu runāt par to visu detalizētu. Runa ir par līdzstrādnieku izglītošanu, par darbinieku izglītošanu, tālāk jautājums par uh, to, ka šiem um, aizdomās turētājiem, kuriem varbūt ir garīgi traucējumi, nepieciešami vēl papildus paskaidrojumi, ka šādi cilvēki ne tikai saņem uh, dokumentu par viņu tiesībām, bet kad viņiem tiek sniegts papildus paskaidrojums. Nākošās diskusijas, diskusijas notiks 11. un 30. maijā un tad raudzīsimies, kā mēs šajos strīdīgajos jautājumos trialogu sarunās varēsim sasniegt tālākus rezultātus. Paldies! You your... Paldies par šo prezentāciju, Zīpels kundze. Un tagad uzklausīsim komisiju. Varbūt komisijas pārstāvis vēlas uh, izteikties. Jā, tātad eh, Karolaina Morgana dod vārdu jums. Paldies priekšstādātāji par to, ka dod man iespēju izteikties. Izteikšos pavisam īsi un gribēju paturpināt to, ko teica Zipelis kundze. Mēs esam komisijā ļoti apmierināti ar konstruktīvo gāru, kuru ir izrādījušas eh, visas trīs trialogā iesaistītās puses. Kons atmosfēra bija ļoti konstruktīva. Un mēs ceram, ka mums izdosies panākt vienošanos par tekstu pēc uh, divām nākamajām trialogu sanāksmēm. Mēs esam optimistiski noskaņoti par to, ka būs iespējams uh, panākt vienošanos, un mēs piekrītam gandrīz visiem punktiem, kas līdz šim ir tikuši pārspri, apspriesti. Ceram, ka dalībvalstis varēs izrādīt uh, kompromisa gatavību, lai uh, atrisinātu atsevišķas bažas. Liels paldies uh, prezidentūrai, vai kāds uh, vēlas uh, vēl izteikties, tad mēs um, uzklausīsim komitejas locekļu komentārus. Vispirms Antonesko kungs, kundze, Astonesko kundze, ļoti atvainojos, Antonesko kundze. Liels paldies priekšsādātājiem! Gribēju. Gribēju sacīt, ka mums ir bijuši divi trialogi, kuru laikā mēs apspriedām 14 pāntus. Ir vairāki termini, kur ir kurus ir nepieciešams papildus precizēt. Mēs uh, diskutējām arī par atsevišķu pāntu saturu un Kā jau es sacīju, mums ir viedokļu atšķirības ar padomi vairākos jautājumos. Padome dod uh, priekšroku vispārīgākam uh, formulējam, jo, formulējumam, jo ir runa par ļoti atšķirīgām juridiskām sistēmām. Joprojām pastāv liels atšķirības starp dažādām tiesību sistēmām un ir notiek, uh, notikusi diskusija par to, kādā, kurā dalībvalstī ir piemērojami kādi noteikumi. Gribēju parunāt par ceturto pāntu, proti par informatīvo vēstuli, kas ir ārkārtīgi svarīga, jo informācija, kas ir noteikta ceturtajā pāntā, ir jāsniedz rakstveidā. Uh, kas attiecās uz uh, korelācijas tabulām, tas ir Eiropas parlamentam ļoti būtisks jautājums, un ziņojuma autora trialoga laikā sniedz ļoti uzstāju uz šīm tabulām. Gribēju parunāt arī par to, kāpēc um, Tādos gadījumos, kad kāds tiek apsūdzēts vai kādam vai turēts aizdomās, bet tur mēs nepavirzījāmies uz priekšu, bet ceru, ka tas nākotnē notiks. Jā, liels paldies! Vispirms gribētu pateikties referentai. Es uzskatu, ka mēs esam spēruši labu soli šajā trialogā un ka mēs arī varam turpināt savu darbu šādā veidā. Bet atsevišķos punktus es gan teiktu, ka padome mums, eh, padomē būtu mums jāpanāk kas pretī. Bet to mēs tad varēsim redzēt turpmākajās sēdēs. Trīs punkti man būtu svarīgi, kurus gribētu uzsvērt. Pirmkārt, mums jau no sākuma šis punkts arī bija svarīgs. Runa par Eh, par kārtību par, un par pielāgošanos. Pielāgošana, tas mums ir svarīgi šīs ceļu kārtas ietvaros. Mums būtu jāparedz iespēja, ka šī informatīvā vēstule tiek piemērot tām tiesībām, kuras mēs ceļu kārtas ietvaros gribēsim harmonizēt. Domāju, ka ir svarīgi, ka mēs, kā parlaments, arī turpmāk uz to pastāvam. Mēs neizvēlamies pārāk stingru formulējumu tagad, bet mēs paredzam iespēju pielāgot, piemērot. Otrā lieta, kas man svarīga, ir izņēmumi. Arī Zipels kundze tos minēja. Tie attiecās uz piekļuvi dokumentiem. Domāju, ka šajā vietā mums būtu diezgan skaidri jāpasaka, ka izņēmumu attiecībā uz piekļuvi ir jāformulē restriktīvi. Piemēram, izņēmumi kas varētu būt sabiedrības uh, labā. Tas gan ir sarežģīts solis, jo uh, katru izņēmumu var uh, arī apiet, uh, un, un, bet mums vajadzīgs uh, skaidrs formulējums, un par skaidru formulējumu grib bilst sepojošo, ka, ka kas attiecās uz izvairīšanos atsaukties uz uh, Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Es domāju, ka tā nevajadzētu no tā atteikties. To vajadzētu skaidri um, pateikt. Mums vajadzētu pateikt to, ka informācija, kur iekļaujam šajā uh, dokumentā, ka mēs viņu balsam uz Strasbūras cilvēku tiesību uh, dokumentiem. Paldies! Ja, dank, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Domāju, ka šie komentāri skaidri parāda to, ka referentu vidū ir liela vienprātība, bet arī starp referentiem un komisiju ir vienprātība. Tāpēc eh, mēs turpināsim mūsu sarunas ar padomu. Gribu pievienoties tam, ko komisija jau no sākuma teica. Mēs eh, ceram, ka padoma ies eh, lielgabalus priekšu un mēs varēsim iztikt ar turpmākajām divām uh, trialogu sarunu kārtām. Paldies! Now. Jā, un tagad mums būtu jāvirzās tālāk. We should be ready to move on to the uh, būtu jāvirzās um, tālāk darba kārtībā, un uh, tagad mums ir paredzēta elektroniskā balsošana par pāris jautājumiem, ja es nekļūdos, proti par sesto un septīto darba kārtības punktu. Sastais punkts attiecas uz uh, šo ārkārtīgi delikāto dokumentu Schengenas akī noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā. Referents ir Karlos Koeļu. Eh, Mēs eh, balsosim par ziņojumu projektu, to ir sagatavojis Koeļu eh, kungs, un tas ir ziņojums par padomes lēmumu par Schengens akī noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā. Uh, grozījumus uh, varēja uh, iesniegt līdz 14. Uh, aprīlim, pats ziņojums tika iesniegts 12. aprīlī, un pašlaik pāriesim pie balsošanas. Es nosaukšu grozījumus, kā es to daru parasti, bet vispirms uzklausīsim. Koeljo kungu par šo balsojumu. Paldies priekšsādātāji, pa, īs, pavisam īsi. Uh, gribēju pastāstīt kolēģiem, kāpēc es uh, ierosinu balsot pret grozījumiem 2, 3 un 4. 3, 3 un 4 grozījums vēlas atlikt uh, uz vēlāku laiku Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Schengens līgumam. Uh, un es savā ziņojumā uzsveru, ka padomes novērtējuma grupa atzina, ka abas valstis ir gatavas uh, iestāties Schengens zonā pašlaik. Otrais grozījums, es saprotu tā nozīmi. Un es saprotu arī kāds, es atbalstu arī nolūku, tomēr mēs uzskatām, ka mums nav nepieciešams jauns Schengenas novērtēšanas mehānisms. Par to mēs runājām pirms neilga laika. Uh, Un eh, šajā lēmumā par Rumānijas un Bulgārijas eh, pievienošanos Schengenas zonai es eh, aicinātu kolēģis balsot pret grozījumiem 2, 3, 4 un atbalstīt manis piedāvāto pirmo grozījumu. Paldies! Paldies! Tad pārējiem pie balsošanas. Pirmais grozījums. Par. Pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par atvainojiet. Man ir jautājums par otro grozījumu. Vai tas ir mutisks grozījums, vai tas ir grozījums ar mutisko grozījumu vai nē? Vienkārši gribēju pārliecināties, ka mēs eh, visi saprotam vienu un to pašu. Jā, patiešām es uh, dzirdēju komentāru, ka Mutiskais uh, grozījums ir iekļauts šajā grozījumā. Gribēju sacīt, ka tas ir uh, redzams arī dokumentā, kas tika izplatīts zālē, un mutiskais grozījums ir daļa no šī grozījuma. Proti, zivju, uh, Eiropas parlaments pauž dziļas bažas par korupciju dalību valstīs un uzsver, ka visas dalību valstis uh, tāpat kā Eiro, visām dalībvalstīm, tāpat kā Eiropas Savienībai, ir jāuzlabo pasākumi cīņā pret korupciju. Tas ir tas uh, mutiskais grozījums, par kuru mēs balsojam par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Man ir sajūta, ka grozījums ir noraidīts, bet pārbaudīsim, pārbaudām. Beidzam balsot. Jā, tas ir noraidīts. 22 pret, 13 pār. Pārējiem pie trešā grozījuma. Par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad Balsojam par grozīto tekstu. Eleks, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit trīs pār, trīs pret, neviens nav atturējies, tā tad pieņemts. Varam apsveikt Koeļo kungu par ar šī ziņojuma apstiprināšanu. Moving to the report by. Un tagad pārējām pie um, Deboras Serakjāni ziņojuma projekta par Horvātijas līdzdalību Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā. Tātad Horvātijas līdzdalība Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā. Mēs balsosim par ziņojumu projektu par pret atturas pieņemts un uh, galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Es izsludināju balsošanu, vai drīkst lūgt jūsu uzmanību balsojam par atzinumu, kuru ir sniegusi Sarakjānī kundze. Elektroniskā balsošana. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār, 22 pret, neviens nav atturējies. Atzinums uh, ir pieņemts. Un pāriesim pie papildus punkta. Uh, kuru esam iekļāvuši šīs dienas darba kārtībā. Un tā būtu diskusija par Stefano Manservisi paziņojumu par migrācijas plūsmām no Ziemeļāfrikas par Frontex aģentūras un Schengens mehānisma stiprināšanu. Mans servisī kungs ir aicināts izteikties piecos, tāpēc uh, mums ir 15 uh, minūtes laika. Atsāksim darbu pēc 15 minūtēm. Paldies!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 Yeah.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

Dear colleagues, thank you for your attention. Kolēģi, paldies par uzmanību. You kind enough to take your seats. Visus lēpni aicinu ieņemt uh, savas vietas. Thank you. Thank you. First and foremost, we welcome back. Pirmkārt un galvenokārt uh, atsākam Lībe komitejas darbu un sāksim to ar Stefano Manservisi uzstāšanos. Viņš ir uh, iekšlietu ģenerāla direktorāta direktors. Šo tēmu mēs iekļāvām Lībe komitejas darba kārtībā tikai pēcpusdienā un uzklausīsim viņu par gaidāmo komisijas paziņojumu par migrācijas plūsmām no Ziemeļāfrikas, Frontex aģentūras stiprināšanu un Schengens mehānismu stiprināšanu. Jūs zināt, ka komisijai tika lūgts gaidāmajai Tieslietu un iekšlietu padomē, kas notiks 12. maijā paziņojumu. Un uh, šis paziņojums uh, adresēts arī Eiropadomē 24. jūnijā. Tas uh, stāsta par visaptvarošu stratēģiju kā risināt uh, migrācijas uh, plūsmu jautājumu no Ziemeļāfrikas. Proti tā ir vidusjūras uh, dienvidu, tas ir vidusjūras dienvidu reģions, kas Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgs. Šī ziņojuma sagatavošana ir uh, lūguši arī prezidents Sarkozy un Itālijas premjerministrs Berluskonī. Uh, Pa, saistībā ar šo jautājumu presē pēdējās dienās ir izskanējuši vairāk komentāri, un mēs lūkasim, lai mans ar visī kungs mūs iepazīstinātu ar komisijas redzējumu. Komisāre Mālstrēma šo paziņojumu iesniegs padomē tuvākajā laikā, un tas būs pamats diskusijām. Mans ar visī dod vārdu jums. Liels paldies, priekšsādātāji! Esmu ļoti priecīgs, ka varu būt klāt sanā, šajā sanāksmē, lai sniegtu informāciju par šo paziņojumu. Paziņojumu kolēģija apstiprinās tikai trešdien, tāpēc es nevaru sniegt uh, sīkas detaļas, tomēr um, mēģināšu pastāstīt, kādi ir galvenie elementi šajā paziņojumā. Sniegšu jums arī uh, pārskatu par situācijas attīstību. Pašlaik ir apmēram 650 tūkstoši cilvēku ir atstājuši Lībijas teritoriju. 150 tūkstoši ir Eģiptē un Tunisijā, daudzi citi ir atgriezušies savās izcelsmes valstīs, bet uh, liela daļa joprojām ir Lībijā šajā grūtajā situācijā, kas pāna uzmanību. Pietiek, ka mēs var, esam reģistrējuši 32 tūkstošus bēgļu, kas ir ieradušies Itālijā, un 1500 bēgļi ir Maltā. Protams, ka šie skaitļi nepārtraukti mainās, tomēr proporcijas ir apmēram šādas. Uh, Itālijā lielais vairākums līdz šim ir uh, bēgļi no Tunisijas, un mēs esam mēs esam informēti par to, vai viņi ir pieprasījuši starptautisko aizsardzību vai patvērumu. Savukārt Maltā gandrīz visi 1000, 1200, 1300 meklē starptautisko aizsardzību. Es nevaru jums atkal šeit uh, sniegt cīkas detaļas, jo mēs esam atkarīgi no informācijas, kur saņem no dalību valstīm. Tomēr Tunisijā, um, š, um, tomēr šie cilvēki ir galvenokārt no Tunisijas, Suma, Somālijas, uh, Sudānas, Eritrejas, uh, un šie cilvēki lūdz starptautisko aizsardzību. Tā ir val, valdošā situācija un. Uh, pēdējās dienās, ņemot vērā situācijas pasliktināšanos, īpaši Lībijas rietumos, ir vērojami aizvien jaunu migrantu ierašanās Lampedūzas salā. Un tie nav tunisieši, bet gan uh, iedzīvotāji, kas, uh, kuru izcelsme ir uh, lejpus Sahāras uh, tūkstneša uh, un mums nav informācijas, vai viņi lūdz starptautisko aizsardzību, tomēr jāteic, ka šeit uh, situācija ir diezgan atšķirīga nekā salīdzinājumā ar nelegāliem Tunisijas migrantiem, kas uh, ir sasnieguši Itālijas krastus līdz šim, ņemot vērā situāciju Lībijā, bēgļu plūsmas palielinās. Uh, Un, protams, ka tie nav ne tikai nelegāli migranti, arī, bet arī ekonomiski migranti, kas atstāja Lībiju, bēgot no briesmām, un jādomā, kā viņi lūgs starptautisko aizsardzību. Tāda tad būtu situācija ne tikai saistībā ar skaitļiem, protams, ļoti vispārīgi, bet jūs redzat, kāda ir apjomi mēs izmantojam šo informāciju, veidojot riska analīzi. Jūs noteikti zināt, bet atgādināšu, ka Eiropas Savienība ir mobilizējusi finanšu līdzekļus humanitāru iemeslu dēļ, lai nodrošinātu palīdzību tiem, kas ir palikuši Ēģiptē, Tunisijā, Lībijā un uh, cilvēkiem, kas vēlas atgriezties savās izcelsmes um, valstīs. Uh, Tātad eh, būtībā dalību valstis un Eiropas Savienība ir nodrošinājusi apmēram 100 miljonu eiro finansējumu. Zināms, līdzekļu apjoms uh, ir uh, garantēts Itālijai un Maltē, kas piedzīvo vislielākās grūtības, un šī nauda nāk no solidaritātes fonda, uh, lai palīdzētu Itālijai un Maltai tikt galā ar šīm bēgļu straumēm, ar repatriāciju un situācijas uh, uzlabošanu saistībā ar skrīningu. Hermes operācija turpinās. Malta, Malta Itālija un Malta to uzskata par noderīgu operāciju, kaut arī Malta tajā neiesaistās tieši, tā pilda savu lomu nodrošinot kuģus, lidmašīnas un tā tālāk. Kā jūs esat pamanījuši, Eiropadome uzsvēra, cik svarīgi ir nepieciešams pātrināt Frontex juridiskā pamata reformu, lai, kas ļautu Frontex uh, veikt plašākas operācijas, sniegt tehnisko palīdzību partneriem, ja tāda ir nepieciešama. Un patrulēšana, darītu iespējami patrulēšanu Lībijas, patrulēšanā pie Lībijas krastiem. Papildus darbs nozīmē, ka ir jāmeklē finansējuma avoti, lai palielinātu Frontex budžetu, lai būtu iespējams mobilizēt vairāk līdzekļu un lai, framework, lai Frontex varētu uzņemties papildus pienākums. Šeit ir veikti vairāki pasākumi, un runājot uh, par šo diskusiju, Tunisija un Ēģipte plāno diskusiju vecāko ierēģņu līmenī. Tā tiek uh, gatavota, un uh, šonedēļ Tunisijas premjerministrs tika gaidīts Briselē. Šī vizīte tika atcelta saistībā ar iemesliem, kas. Uh, ir atkarīga no Tunisijas valdības. Tomēr mēs visu laiku uzsveram attīstības aspektus, lai uzlabotu klimatu Tunisijā. Otrakārt, mēs uh, vēlamies palīdzēt Tunisijai stiprināt uh, institūcijas lai konkrēti varētu veikt pasākumus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu labāku robežu pārvaldību un līdz ar to arī migrācijas pārvaldību. Šajā dialogā mēs runājam par to, kā labāk kontrolēt uh, robežas, kā organizēt atgriešanās lidojumus, kā reintegrēt uh, cilvēkus, kas atgriežas savās izcelsmes valstīs un kādas ir veiksmīgākās reintegrācijas stratēģijas. Mēs runājam arī par reģionālās integrācijas programmu Tunisijas līmenī un reģionu līmenī un sadarbojamos arī gatavojoties dialogam par drošību un mobilitāti šajā reģionā Tas ir norādīts komisijas paziņojumā, kuru sniedza Eštons kundze. Tātad šis ir process attīstībā un daļai mēs to esam paskaidrojuši jau arī vēstulē, kuru Malstrēmas kundze nosūtīja padomē aprīlī. Pašlaik mēs strādājam pie konkrētiem pasākumiem. Tāda šobrīd ir situācijas attīstība kvalitatīvos uh, jēdzienos, uh, runājot par to, ko mēs vēlamies darīt. Otrs komponents, kā jau es iepriekš sacīju, pirms ārkārtas uh, padomes uh, maijā, kas uh, bruģēja ceļu Eiropa padomē 24. jūnijā, tas uh, tiks apspriests visaugstākajā līmenī, un mēs gatavojam šo paziņojumu, kurā uh, vēlamies ietvert uh, visu uh, ilgtermiņa redzējumu. Runājot par ilgtermiņu perspektīvu, ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai vairāku iemeslu dēļ migrācija ir nepieciešamība. Šos iemeslus mēs jau esam apsprieduši, bet migrācija ir uh, jāvei, jānodrošina, migrācijai ir jāievēro vispastāvošie noteikumi Tāpēc ir eh, nepieciešams runāt par integrācijas stratēģijām, bet arī tādām lietām, kā padarīt drošākas eh, robežas un eh, kā veicināt cilvēku uzticību robežu drošībai. Mēs nevaram raudzīties tikai uz pēdējiem krīzes mēnešiem, bet mums ir jādomā par to, kā uzlabot robežu apsardzi mums ir nepieciešams izstrādāt uh, ārējās robežas aizsardzības uh, standartu, kas uh, būtu kopīgs Eiropas kvalitātes standarts, kas balstītos uz Eiropas pieeju un uz Frontex aktivitātēm. Mēs vēlamies radīt kopīgu kultūru robežu pārvaldes standartos turpināt vairākas iniciatīvas robeždrošības uzlabošanai, par to ir runāts daudz. Un mums būtu jā, jāpapildina šī programma ar uh, ceļotāju reģistru, kas uh, ļautu pārvietoties tiem cilvēkiem, kam ir tādas tiesības. Bet otrs aspekts ir tāds, uh, ka mums jādomā par to, kā labāk pārvaldīt Schengenas zonu. Es, protams, nekomentēšu pašlaik dažādas vēstules dokumentus, bet mūsu nostāja ir tāda, ka Schengenas pārvaldība cieš no anti, no nostājām, kas ir, saist, kas ir vērstas pret pārvaldību. Uh, Mēs nevaram to vispārināt, bet esam sagatavojuši priekšlikumu Schengenas eh, zonas eh, reformai, kas balstās uz kopienas pieeju un kuru atbalsta Frontex pieredze, dalību valsta pieredze. Mēs vēlamies eh, veikt novērtēšanu un sagatavot priekšlikumus, lai risinātu trūkums lai risinātu kapacitāšu trūkumu, kas pastāv dažās dalību valstīs un veidotu šo pārvaldību veiksmīgi. Mums ir pašlaik nākas saskarties arī ar ekstrēmām sakām un nākas saskarties ar situācijām, kur vienpusēji tiek ieviestas robežu kontrolas kopienas mehānisms komisijai dos iespēju izņēmumu gadījumos, kā pēdējo līdzekli, iespēju atjaunot robežu kontrolas režīmu, ja kāda dalība valsts nav spējīga aizsargāt savas ārējās robežas, nav gatava to darīt pietiekami ātri vai pat vispār nevēlas to darīt. Tātad eh, Schengens pārvaldība uzsvers tiek pārlikts no starpvaldību pieejas uz kopienas pieeju, ņemot vērā situācijas novērtējumu un iespēju, ka ļoti ierobežotos uh, noteiktos uh, gadījumos, kad savādāk nav iespējams atjaunot robežu kontroli. Tātad šis ir pirmais punkts, kas attiecās uz robežu pārvaldību. Otrs uh, svarīgs punkts arī ir tas, kā jau es sacīju sākumā, ir zināmas problēmas ar legālo migrantu integrāciju. Mums ir jārisina šīs eh, problēmas, lai nodrošinātu viņu labāku iekļaušanos darba tirgū. Ļoti bieži šīs, eh, šie pasākumi sākas nevis pēc viņu ierašanās Eiropā, bet jau viņu izcelsmes valstīs. Un eh, šis ir arī jautājums par labāku vīzu sistēmas pārvaldību. Uh, Līdz šim vīzu sistēma, līdzīgi kā es sacīju par Schengenu, ir, pozitīvā, ir pozitīvais un negatīvais saraksts, un pēc liberalizācijas Balkānos mēs redzam, ka ir palielinājies ļaunprātīgas vīzu liberalizācijas sistēmas izmantošanas gadījumu skaits, un mēs savu iniciatīvu balstam uz faktiem un skaitļiem, kurus saņemam no šī mehānisma. Tomēr vienlaikus mēs uzskatām, ka ir vērts padomāt par mehānisma izveidi, kas uh, vīzu liberalizācijas uh, ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos ļaus izmantot uh, kopienas instrumentus, lai uh, pārtrauktu vai uz laiku iesaldētu vīzu liberalizāciju kādai valstī, kura tehnisku iemeslu dēļ nav gatava sadarboties, jeb uh, tur ir trūkumi, vai arī cilvēki ļaunprātīgi izmanto šo sistēmu, sistemātiski pieprasot patvērumu un um, piedāvājot sevi darba tirgu, neievērojot nepieciešamās uh, formalitātes. Tātad mēs šeit domājam par mehānismiem, kas var apturēt vīzu liberalizācijas mehānismu konkrētos uh, definētos uh, gadījumos, kas arī būtu izņēmumu gadījumi. Trešais komponents ir nepieciešamība stiprināt uh, vienošanos par kopēju patvērumu politiku līdz 2012. gadam. Uh, mēs izmantojam iespēju, kuru Eiropa padome janvārī, jūnijā dos uh, signālu, lai tas tiktu darīts. Mēs zinām, ka šeit ir uh, zinām saistība ar Eirodaku un Dublinas, reg Dublinas regulu. Uh, Mēs eh, domājam, kādi varētu būt uh, potenciāls vienošanās elementi, kas uh, mums ļaut pavirzīties uz priekšu. Un šeit, šajā paziņojumā, mēs skaidri pasakām, ka patvēruma sistēma ir Eiropas migrācijas pārvaldības modeļa viens no pīlāriem. Un ka Savienība domā par uh, cilvēkiem, kam ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ņemot vērā to, ka Eiropā garantē cilvēktiesības un to cilvēku aizsardzību, kuriem tā ir nepieciešama. Mēs runājam arī par pārvietošanas programmām. Šeit negribētu atkal pieskarties detaļām, bet mēs mēģinām atkārtoti iedarbināt uh, atsevišķi projektu otro fāzi, īpaši Maltā, un atbloķēt eh, priekšlikumu par pārvietošanu. Es runāju ar Tavāreša kungu par to un uh, vēlējāmies noskaidrot, cik lielā mērā mēs varam atbloķēt šo projektu. No vienas puses uh, tas skar pastāvošo likumdošanu, un no otras puses arī jauno finanšu perspektīvu, jo mēs zinām, ka pašreizējās finanšu perspektīvas ietvaros šī pārvietošana nav iespējama. T mēs uh, izmantojam to kā pamatu mūsu nākamajam priekšlikumam un domāju, ka dosim skaidru vēstījumu par to, ka varam šo situāciju atbloķēt un darīt ko konkrētu. Un visbeidzot, pēdējā sadaļa šajā paziņojumā uh, ir globālā pieeja. Mums līdz rudenim ir jāstrādā globālā pieeja partnerībai, mobilitātē, kur tā teikt definēta kā Eiropas Savienības uh, vispārīga politika. Migrācija un mobilitāte ir viens no Eiropas ārējās uh, darbības uh, rīcības plāna elementiem. Un šīs pieejas diferenciācija būs atkarīga no mūsu partneru spējas uh, nodrošināt uh, šo migrāciju un mobilitāti. Tātad tie ir jautājumi, par kuriem mēs uh, runājam šajā paziņojumā, kur piedāvājam konkrētus īstenošanas mehānismus Ziemeļāfrikas valstīs un mēs vēlamies uzsākt diskusiju, lai noteiktu šī piedāvājuma parametrus par runājot par drošību, migrāciju un mobilitāti, lai nodrošinātu labāku robežu pārvaldību, dokumentu drošību, sadarbību cilvēku tirzniecības tīkla apkarošanā un uh, lai pilnībā varētu tikt izmantotas tās iespējas, uh, kuras uh, sniedz vīzu un Schengenas kodeksi. Uh, proti šie vienotie ies pieteikumu centri, nodevu samazināšana par dokumentiem, vīzu, daudzkārtējo vīzu skaita samazināšana un tā tālāk. Mēs mēģinām iesaistīties šajos jautājumos, kaut arī daudz vietā ir nacionāla kompetence. Uh, Mēs vēlamies novē paraudzīties, kā lietas ir iespējams darīt labāk, lai nodrošināt labāku mobilitāti studentiem, zinātniekiem, strādniekiem, domājot uh, par vīzu režīma atvieglošanu vai liberalizāciju. Varbūt es nevaru izmantot šo vārdu, jo tas būtu pārāk ambiciozi. Tomēr zināmā mērā mēs vēlamies radīt lielāku drošību, kopējas standartus un veicināt mobilitāti. Uh, lai pa parādītu, ka mēs uh, vadāmies pēc uh, kopē, kopienas uh, labākajām interesēm. Mobilitāte, lai tiktu uzlabot mobilitāte starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Ziemeļāfrikas valstīm. Tātad šie jautājumi ir paziņojuma galvenie elementi. Paziņojums tiks apstiprināts trešdien kolēģijā. Uh, iesniegts um, Tieslietu iekšlietu padomē 12. maijā, un uh, turpmākie soļi tiks uh, spērti Eiropa padomē 24. jūnijā. Liels paldies, mans ar visī kungs, par šo paziņojumu. Š, Tieslietu iekšlietu padomas par šo paziņojumu spriedīs pēc dažām dienām, un pašlaik mums ir iespēja uh, uzdot jautājumus. Ne, pa, ne visiem, acīm redzot, būs iespēja uzdot šos jautājumus, jo mums uh, vēl vajadzēs uzklausīt uh, brīvības kundzi par uh, PDR jautājumu. Un atkal es gribēju atgādināt, mums vajadzētu šeit uzdot jautājumus, nevis paust komentārus dialogā ar man servisī kungu, lai mēs varētu gūt pilnu ieskatu par uh, Eh, pilnu iespaidu par šo paziņojumu. Vai, eh, Koeljo kungs, vai jūs gribat Eiropas tautas partijas vārdā uzdot jautājumiem? Ja? Priekšsādātāji man nav pārāk daudz jautājumu, bet ja jūs eh, man ļausiet, es izteikšu trīs īsus komentārus. Vispirms liels paldies par informāciju, kur jūs sniedzāt. Es neesmu pārāk priecīgs uh, dzirdot par jaunām sistēmām, jo es domāju, ka vispirms mums vajadzētu pabeigt sistēmas, pie kurām mēs pašlaik strādājam, piemēram, SIS-2, un tikai tad būtu jāsāk domāt par jaunām sistēmām. Es atbalstu jūsu viedokli par Schengenas, par lokālo sadarbību Schengenas līguma ietvaros, tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem, lai izvairītos to, ka sadarbība vietējā līmenī nozīmētu to, ka Schengenas valsts robežu kontrolas ierēdnis sadarbotos ar trešā ierēdni. Eiropas datubāzes veidot tikai mūsu dalību valstu ierēģi, un viņi nesniedz konfidenciālus uh, datus trešajām pusēm. Tāpēc mums šeit ir daudz lietu, par ko domāt. Tomēr ļaujiet man paturpināt to, ko jūs sacījāt par Schengenu. Tas ir tas, ko es saucu par ārkārtas situāciju. Ja Schengena nozīmē brīvu kustību Un man, kā arī daudziem citiem parlamenta deputātiem, Schengena ir viens no Eiropas simboliem. Man ir ļoti bail no mūsu simbolu vājināšanas. Eiropa pašlaik ir uh, cietis no finanšu un ekonomikas krīzes, un mums nevajadzētu vainot Schengenu. Uh, Es domāju, ka dažreiz mēs pieņemam lēmumus vai paužam politiskus paziņojumus, kas vājina Schengenas zonu. Mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem par to, ka ārkārtīgi piesardzīgiem par gadījumiem, kad dalība valsts var atjaunot robežu kontroli. Protams, ka kopienai kopumā reizēm vajadzētu darīt to pašu, tomēr tas ir jādara uh, balstoties uz uh, Schengenas uh, izvērtēšanas mehānismu. Par to ir jārunā šī mehānisma ietveros. Liels paldies! Uh, man ir pieteikušās dažas politiskās grupas un atsevišķi deputāti, bet uh, nerunājiet ilgāk par divām minūtēm. Klod Morājas, lūdzu. Uh, paldies, priekšsādātāji, ir diezgan uh, nereāli runāt par visu migrācijas politiku īstermiņā vai ilgtermiņā tik īsā uh, Eh, Tikai pāris minūtēs jūs eh, sacījāt, ka šis būs ļoti svarīgs komisijas paziņojums par migrāciju. Mēs šeit runājam par pamatprincipiem migrācijā un par īslaidzīgiem mehānismiem, kas ir paredzēti ārkārtas situāciju runāšanai. Bet it kā to viss nebūtu gan, mēs runāsim arī par Eiropas Savienības migrācijas politiku taupības apstākļos. Uh, situācijā, kur um, cilvēki vispār ir ļoti skeptiski noskaņoti pret migrācijas nepieciešamību, un šeit ir runa par patvērumu pakotni, kas uh, šķiet tiks sagatavot līdz 2012. gadam, ņemot vērā Itālijas un Francijas tikšanos, mums ir jādomā par ilgtspējīgām formām nacionālo patvērumu sistēmu ietveros. Varbūt uh, būtu, varbūt ir jājautā nevis eh, komisijai, bet padomai. Reizēm šīs pretrunas ir tik dziļas, ka Eiropas Savienība ir sirreālā situācijā. Pašlaik mēs eh, varam eh, runāt par situācijām, kuras mēs nespējam atrisināt. Mēs Mālstrēmas kundzei jautājām par pagaidu aizsardzības direktīvu. Mēs uh, jautājumu par to, jo mums nav attiecīgas patvērumu sistēmas padomes diskusija tiek atlikta un atlikta, un pašlaik mēs saskaramies ar ārkārtas situāciju vidusjūras reģionā. Bet ko jūs savā paziņojumā teiksiet par šo situāciju? Vai jūs teiksiet, ka mums nav vairākuma padomē un ka komisija vēlas uh, uzsāk kādus pasākumus, tie ir uh, tādi elementi, par kuriem mēs varētu runāt, jo runāt par šo nozari vispārīgi ir ārkārtīgi grūti. Bet ļaujiet man uzdot vienu jautājumu arī par Schengenu. Es domāju, ka pārl viss parlaments, ne tikai kāda konkrēta pārtija uzskata, ka Schengenas mehānisms uh, var paredz iespēju atjaunot uh, robežu kontroli konkrētos situācijās. Vai komisija uh, vēlas uh, formalizēt uh, šo dalību valstu kopīgo pārbaudi robežu kontrolas uh, atjaunošanas situācijā? Uh, mums ir nepieciešamas garantijas, kuras mēs sagaidām no komisijas paziņojuma. Ļaujiet man pabeigt man sakāmo par patvērumu paketi un par migrācijas paketi. Tur arī ir iesaistījušies referenti no politiskajām grupām un uh, Mēs gribētu zināt, kāda tad ir situācija padomē. Tur ir ārkārtīgi niecīgi vairākumi, un tuvākajos mēnešos mēs saskarsimies ar ļoti bēdīgu situāciju. Ja komisija sacīs, ka viss eh, būs kārtībā, un uh, ka mēs, mēs eh, var, varēsim jūs atbalstīt. Tomēr kāda būs situācija padomē? Es domāju, ka tur būs bloķējoša situācija gan attiecībā uz migrācijas paketi, gan uz uh, patvērumu paketi, jo dalībvalstis pašlaik uh, ievēro taupības programmas un uh, domāju, ka gatavojot komisijas paziņojumu ir jāņem vērā reālā situācija, ir jāraugās, kuros uh, virzienos ir iespējams gūt panākums. Man ir bail, ka migrācijas pakot, paketa iestrēgs padomē ne jau ne jau komisijas darba un ne jau parlamenta dēļ. Paldies, Mores kungs, un pašlaik Moldes kungs Alde grupas vārdā. Tomēr atcerieties, ka ir atvēlēts tikai divas minūtes. Izteikšos ļoti īsi, priekšstādātāji, paldies. Es uh, lasu Barozu kunga atbildi uz Francijas un uh, Itālijas valdības vēstuli, un uh, man šeit ir ļoti daudz jautājumu. Vai nu jūs atbalstāt Schengen vai nē, tad mans pirmais jautājums būtu, vai ir fiziski iespējams uh, paredzēt uh, atkal Eiropā robežu kontrols. Es domāju, ja tas, tiek darīt, ja tas tiktu darīts uz Vācijas un Nīderlandes robežas, tad ņemot vērā satiksmes plūsmu, uh, rindas veidotos līdz pat Amsterdamai. Kā komisija saredz iespēju uh, atjaunot, uh, redz vērtē iespēju atjaunot robežu kontrols, kā to raksta Barozo kungs. Un pašlaik Argentīnī kundze vārds. Paldies, priekšsādātāji. Man priekšā ir teksta projekts uh, šim paziņojumam par migrāciju un gribētu te nolasīt fragmentu no sastās lapuses par Schengens pārvaldības. Uh, Tāpēc ir nepieciešams izveidot mehānismu, kas ļautu īslaicīgi atjaunot robežu kontrolas uz uh, ārējās robežas uh, viena vai vairākiem posmiem. Komisija pašlaik pēta iespējamību šāda mehānisma izveidē un uh, drīzumā var piedāvāt priekšlikumu par šādu mehānismu izveidi. Mans jautājums, ko nozīmē shortly, īsumā, ko nozīmē uh, koordinēts, kas ir īslaicīgs. Un mans politiskais jautājums būtu sekojošs. Jūs esat iesnieguši priekšlikums par sezonas strādniekiem, un padomē tas ir iestrēdzis, jo padome nevēlas izstrādāt uh, schēmu zema atalgojuma līmeņa migrantiem, lai risinātu jautājums uh, ar migrācijas plūsmu. Nav iespējams runāt par robežu kontrolas atjaunošanu bez skaidriem kritērijiem, un ja jūs uh, iekļausiet to savā paziņojumā trešdien, un tur tiks lietots vārds uh, drīzumā, tad uh, varbūt jūs varat paskaidrot, kāds būs šī priekšlikuma saturs. Paldies! No Vai kādas citas politiskās grupas vēl vēlas izteikties? Ja nē, tad dosim vārdu Intfeldes kundzei. Paldies, priekšsādātāji, izteikšos pavisam īsi. Man ir viens uh, komentārs uh, un viens jautājums. Komentārs uh, ir tāds, ka es biju pārsteigta, ka Itālijas un Francijas vēstule tika nosodīta Eiropas komisijas uh, priekšsādātājiem, nevis atbildīgiem komisāram, un es domāju, ka tas ir politisks signāls. Mans jautājums ir šāds par. Uh, īslaicīgu robežu kontrolas um, atjaunošanu. Ir piemēra, ka tas ir uh, darīts, un es uh, gribēju uzdot parlamentāru jautājumu par šo jautājumu. Mēs zinām, ka šādu pieprasījumu skaits atjaunot uh, īslaicīgu robežu kontroli pieaug. Un man ir grūti novērtēt, vai tas ir pamatoti vai nē. Es zinu, ka vienā gadījumā tas uh, tika darīts, pāvestam ierodoties Maltā. Arī Portugālē notika daži starptautiski samiti, nekas ārkārtējs, un e, tika saņemti šādi pieprašījumi, vai komisija saņēma robežu kontrolas atjaunošanai. Jūs nevarat sacīt, ka tas ir noslēpums, jo tas, jūs varat sacīt, ka tas ir noslēpums, jo tas ir svarīgi nacionālajai drošībai. Tomēr es gribēju jautāt, vai e, šī īslaicīga robežu kontrolas atjaunošana ir pamatota šā, šajos konkrētajos gadījumos. Liels paldies! Vārds Kēleris kundzei, vai jūs vēlaties ko sacīt? Liels paldies! Es pilnībā atbalstu to cilvēku skepsi, kas runāja pirms manis, un man ir vairāk jautājumu. Jūs sacījāt, ka jūs vēlētos paredzēt komisijai iespēju vai mehānismu uh, un tas būtu komisijas mehānisms, nevis starpvaldību, eh, ierosināt um, Schengenas uh, mehānisma apturēšanu kontrol, konkrētos uh, gadījumos. Mans jautājums ir, kurš tad izlems, uh, kura ir šī ārkārtas situācija, kādi tur ir kritēriji? Jūs min minējāt, ka dažas dalību valstis uh, nevēlas kontrolēt robežas. Kā jūs viņus piespiedīsiet to darīt? Kā jūs uh, raudzīsieties, vai tās kontrolē vienu robežas pusi, nevis otru, vai tas būs kā ierobežots laikā, vai jūs atcelsiet šo sistēmu visā Eiropā, tas man nav īsti skaidrs. Un vai tas nozīmē arī to, ka pašreiz spēkā esošais mehānisms, kur dalību valstis var teikt, mūs apmeklē pāvests, tāpēc mēs slēgsim robežas, vai dalību valstīm turpmāk nebūs šādas iespējas. Tas pats attiecās uz vīzu liberalizāciju liberalizācijas režīma at, iesaldēšanu. Kā, kā tad notiks? Jūs teiksiet, pārāk daudz cilvēku ir ar, ieradušies un mēs atcelsim vīzu liberalizāciju. Un kurš pieņem šo lēmumu? Liels paldies, Zipelis kundze, vai jūs vēlaties ko sacīt? Paldies. Man būtu jautājums. Kāpēc mēs pašlaik runājam par eh, Schengenas akī atjaunošanu? Es brīnos par šiem procesiem. Uh, mēs eh, vērojam Berluskoni un Sarkozī kungu izrādi, kur rīkojās tā, it kā Eiropa būtu nespēja kontrolēt savus robežas. Un kuri ar eh, līdzekļiem, kur paredzēt citām lietām, rāda situāciju, ka bēgļi cauri Itālijai dodās uz Franciju un mākslīgi rada tādu situāciju, ka mēs pašlaik diskutējam par to, vai Schengens telpā atkal tiktu ieviests iekšējās robežas. Itālijas vadi, valsts vadītājiem vajadzētu sūtīt, vajadzēja sūtīt šos bēgļus atpakaļ uz Tunisiju. Kādēļ viņš tos sūta uz Franciju? Līdz ar to radās šī sarežģītā situācija. Tā nav problēma, kas saistīta ar Schengen. Tā ir problēma, kur ir saistīta ar diviem valstu vadītājiem, kuri nav gatavi, nespēja tikt galā ar šo situāciju, kur varbūt vēlas iegūt vairāk līdzekļus no Eiropas Savienības vai vēl citas lietas. Tagad mēs diskutējam par šīm kontrolēm, bet līdz ar to mēs, mēs negribam apgrūtināt arī dzīvi uh, studentiem un um, kvalificētiem arbeidspēkiem, bet mēs saprotam dzīvo arī nabadzīgajiem. Šie nabadzīgie cilvēki arī ir nepieciešami Eiropas uh, Savienībā. Šie uh, cilvēki, kur strādā melnajā tirgu, tie ir cilvēki, kuri ir mazāk kvalificēti, kuri varbūt nav apmācīti, kuri atrod šeit darbu, jo kāds viņus vēlas nodarbināt. Bet tā nav problēma, kas saistīta ar Schengen. Tā ir problēma, kas ir sociāls dabas, un tas ir jautājums par to, kā mēs veidojam mūsu darba tirgus. Par šo jautājumu teikšu, ka tagad saistībā ar to, ko Sarkozy un Berlusconi dara, ka, ka viņi veido šo izrādi, un atjauno šīs diskusijas par Schengenu, mēs sūtam nepareizu signālu, jo līdz ar to Āfrikas valstīs, bet arī mūsu uh, zemēs tiek uh, radītas bailes. Paldies. Paldies, Sepelskundze. Pasavīsī kungs. Un tagad, mans servisī kungs, jūs dzirdējāt jautājumus, uh, komentārus, uh, kurus izteica Lībes kom Lībe komitejas um, locekļi un politiskās grupas. Jūs uh, varat uh, atbildēt uz šiem komentāriem. Liels paldies par to, ka paudāt uh, interesantas uh, idejas un kritiku. Gribēju tikai paskaidrot. Es sacīju, ka padomē aprīlī sacīja, ka mums ir lūgt sagatavot paziņojumu par situāciju īstermiņā, un maijā mēs sniegsim paziņojumu par ilgtermiņu. Tātad šeit nav pārāk daudz detaļu, tomēr mēs vēlamies analizēt situāciju arī ilgtermiņā, ieskaitot trūkums. Tāpēc šajā paziņojumā jūs neatras, neatradīsiet detaļas. Jums rokās ir ir paziņojuma projekts, bet ir arī vēlākas teksta versijas. Protams, jūs to saņemsiet, kad šis paziņojums tiks publiskots. Šeit jūs neatradīsiet detaļas, jo tas ir paziņojums par politiku, kurā ir aprakstīta piedāvātā pieeja, migrācijas loma, ES realitāte, jautājumi par to, par robežu pārvaldību, par brīvu kustību, uh, par to, kā mēs sevi prezentējam partneru acīs. Jūs tur neatradīsiet detaļas, tāpēc es nevaru jums sniegt šādas detaļas par mehānismu. Tas notiks tad, kad mēs saņemsim atbalstu, kad būsim uzklausījuši padomi un parlamentu par to, vai šāda pieeja ir akts pieņemam vai nē, tāpēc šajā priekšlikumā tas nebūs iekļauts. Gribēju sacīt, ka Tā ir, tas būs paziņojums par politiku ilgtermiņā. Ir svarīgi to darīt, jo šī Eiropadome jūnijā runās par šiem jautājumiem. Tā runās varbūt arī par specifiskām, konkrētām lietām, un es joprojām ceru, ka Eiropadome var sniegt uh, vadlīnijas par to, kā panākt vienošanos um, saistībā ar patvērumu sistēmu. Tās ir politika. Vieni vēl strādāt vienā virzienā, citi citā, un uh, tāds ir arī šī paziņojuma mērķis. Tāpēc uh, jūs tajā neatradīsiet uh, sīkas detaļas. Tomēr pirmo reizi tajā tiks apkopots redzējums, kurā ir uh, iekļauti visi šie elementi, lai uh, atgādinātu, kā iekļaut šeit uh, kopējās robežas, kas ir kopējas uh, brīvībai un drošībai, un nodrošinot uh, to labu pārvaldību, lai garantētu, ka visi jūtas labāk. Protams, ka šeit var piekrist tam vai nepiekrist, par to ir iespējams diskutēt, bet tāda ir pieeja. Un norunājot nu, par konkrētiem punktiem. Sākšu ar Koeljau kunga jautājumiem. Ja jūs domājāt par Schengenas eh, sistēmu, jūs sacījāt, ka mums eh, vajadzētu balstīties uz eh, panākto progresu un risināt trūkums. Jā, gribēju sacīt, ka mēs vēlamies piedāvāt uh, politisko izvēļu dokumentu, kur mēs kopā varam, kur mēs kopā varam vērtēt. Es domāju, ka ir labāk uh, nos, pārvērtēt, kādas, kāda ir sadarbība, kādi dati ir mūsu rīcībā un kāds eh, šeit varētu būt līdzsvars. Mēs publicējam šo paziņojumu, lai apspriestu šo politiku kopā ar padomi un parlamentu. Otrakārt par vietējo Schengens sadarbību. Tas eh, ir starp dalību valstīm, tā nav sadarbība ar trešajām valstīm. Uh, sistēma vietējai sadarbībai Schengenā, kā tas ir aprakstīts vīzu kodekstā, ir paredzēta tam, lai harmonizētu vīzu izsniegšanu, bet uh, neanalizēšu to tehniskos uh, terminos, tomēr tur ir rakstīts, kā sistemātiskāk izmantot uh, daudzkārtējo vīzu izsniegšanu, kā samazināt izmaksas un tā tālāk. Tātad šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs cilvēkiem. Tur ir runa arī par vienotās pie, vienoto pieteikumu centriem, jo ir ļoti labi, ka mēs paredzam šādus kopīgus vīzu iesniegšanas centrus, piemēram, Gazā vai citur. Otrais punkts uh, - Schengena. To sacīja daudzi. Es pilnībā piekrītu, ka tas ir viens no visspēcīgākajiem Eiropas simboliem. Un tā kā es esmu amatpersona, man ir uh, grūti šeit sniegt uh, politisku vērtējumu. Gribēju sacīt, ka tas, ko mēs esam iecerējuši, ir proti rast veidu, kā nonākt pie risinājuma, par kuru vienošanos pieņem visi, nevis tas notiek vienpusējā kārtā. Līdz šim pas, pastāvēja kārtība, ka dalība valsts uz laiku varēja atjaunot robežu kontroli, lai nodrošinātu nacionālo drošību un uh, tam līdzīgi. Tomēr gribēju atgādināt, ka uh, šo lēmumu nav tiesīga vērtēt pat uh, Eiropas Savienības tiesa. Tā tad tā bija starpvaldību situācija, un pašlaik mēs vēlamies to pārvērst par sistēmu, kur tiks pieņemts kolektīvs lēmums par to, vai situācija un konkrētie apstākļi tiešām prasa uz laiku atjaunot robežu kontroli kādā konkrētā dalība valstī. Tas pats attiecās uz novērtēšanas sistēmu. Pašlaik to dara ekspertu komanda. Komisija piedalās šajā darbā, tomēr jūs uh, uh, redzējāt, ka diskusijā par Schengenas paplašināšanu jūs redzējāt, ka tas būtībā ir vienprātīgs uh, starpvaldību process. Mēs vēlamies uh, pastāvošajā priekšlikumā ieviest jaunu pāntu kur arī tiktu paredzēta kopienas kompetence, kopienas sadarbība šo jautājumu risināšanā. Es redzu, ka uz, un, un uzklausot jūs visus, es redzu, ka parlaments uzsver bāžas, kas ir saistīts ar Schengen. Tas ir pilnīgi pamatoti, un es varu atbalstīt to, ka uh, vajadzētu atbrīvoties no šīs uh, unilat uh, unilaterālās vienpusējās pieejas, kuru nevar vērtēt pat Eiropas Savienības tiesa, bet tieši tas mums arī ir padomā. Un treškārt runājot par patvērumu paketi, jebkurā gadījumā mums ir zināms konkrēts datums, un tas ir 22. Uh, datums 2012. gads, tas ir paredzēts Stokholmas programmā, bet arī par to ir pie, spriedis padu, parlaments un padome. Eiropa padome jūnijā varētu strādāt pie pieejas, kas konsolidētu mūsu darbu un varbūt mums izdotos panākt paketi, kurā ir ņemtas vērā dažādas uh, atšķirīgas prasības, kur ir noteiktas zināmas garantijas, lai gādātu par efektīvāku, integrētāku sistēmu līdz 2012. gadam. Ir vairāki punkti, kur mūsuprāt būtu jāļauj sadarboties uh, valstīm labāk, bet tam ir nepieciešama attiecīga likumdošana. Tā ir tā kritika, ar ko mēs saskaramies ne tikai runājot par zinām tiesību garantēšanu, bet arī par procedurāliem soļiem. Domāju, ka uh, mēs uh, mēģinam šajā paziņojumā to visu i, uh, papētīt. Tālāk notiks diskusija Eiropas, uh, Eiropadomas līdami Ir ārkārtīgi svarīgi, lai šobrīd vēl pirms Eiropadomes parlaments diskutētu par tiem elementiem, ko mēs iekļausim šajā paziņojumā, un pēc tam diskutētu arī par konkrētiem priekšlikumiem, kas a, tiks izteikti jūnijā tieši attiecībā arī uz patvērumu paketu. Šeit ir nepieciešama abu pušu vienošanās, un tāda ir spēles noteikuma. Tāpēc uh, tas nebūs viegli, tomēr Eiropas, uh, padomes, uh, Eiropas Savienības padomes līmenī mēs pētīsim šādas iespējas. Jāteic, ka ir grūti iedomāties, ka Eiropa padome uzreiz panāks vienošanos par Eirodak vai par Dublinas mehānismu. Ir iespējams, ka viņi apstiprinās politisko pieeju, kā rīkoties, lai gūtu progresu saistībā ar šiem nolīgumiem. Un runājot par robežu kontrolas atjaunošanu, jāteic, tas ir jo, jocīgi, bet tas var notikt. Francija, piemēram, ir apturējusi vilcienus, kas ierodas no Itālijas, notificējot komisiju, ka tas notiek sabiedriskās kārtības labad, jo Francija piedzīvo uh, tādu cilvēku plūsmas, um, kas uh, rada problēmas valstī. Un iedomāsimies, kas tad notiks, ja tiktu atjaunota robežu kontrola starp Vāciju un Nīderlandi. Protams, ka tas ir pēdējais solis, tomēr tehniski runājot, kāda dalībvalsts šodien to var izdarīt, un uh, tas iepriekš jau ir ticis darīts saistībā ar uh, sporta notikumiem vai ar uh, lieliem uh, pasākumiem vispār, kur dalībvalsts saka, ka tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu sabiedrisko pārkārtību. Man jāteic, ka komisija ir grūti pārbaudīt uh, šī, šo saturu. Tā var pārbaudīt, vai tā ir bijusi notificēta vai nē, tomēr pēc būtības mēs to pārbaudīt nevaram, un es domāju, ka šāda sistēma būtu labāka nekā tā, kas mums ir pašlaik, ja mēs uzskatām to par pēdējā soļa pasākumu, kurš uh, nav eh, iedarbināts, lai atrisinātu kādas problēmas, um, tad eh, jāteic, ka šāds situācijas skaits ir ļoti ierobežots. Visbeidzot, es gribēju sacīt, ka tāpēc eh, būtu gudri izteikt citus priekšlikumus. Es nezinu, šāds priekšlikums ir uz galda, un es domāju, ka mums nevajadzētu strādāt tikai vienā virzienā, kas būtu drošības stiprināšana. Es domāju, ka šeit ir vairāki komponenti. Mums ir jāatzīst, ka Eiropā ir nepieciešami migranti, šiem migrantiem ir jānodrošina godīga attieksme un uh, ir jānodrošina aizsardzība arī tās prasītājiem. Cilvēki prasa lielāku drošību un noteikumu ievērošanu. Un, uh, mums ir jāredz situācija, ka šis mehānisms un noteikumi tiek ievēroti ne tikai vienpusē, bet arī kolektīvi. Protams, ka tas nebūs viegli, tomēr tas ir tas politiskais vēstījums, kuru mēs gribētu dot parlamentam un padomē, lai paraudzītos, vai ir iespējams panākt politisku vienošanos šajos jautājumos. Tāpēc šī komunikācija varētu ļaut mums pavirzīties priekši, uz priekšu arī priekšlikumos, kas pašlaik ir bloķēti par sezonas strādniekiem tā tālāk. Un es domāju, ka šāds uh, paziņojums varētu būt uh, noderīgs uh, drīzāk nekā uh, kaitējošs vai traucēklis šajos jautājumos. Runājot par vēstuli, kur ir saņēmis komisijas priekšsādātājs, gribēju sacīt, ka tad, ja uh, Tad, ja vēstuli sūta valsts prezidents vai premjerministrs, tad parasti uz to atbilda komisijas priekšsādātājs. Tā ir normāla praksa, un tāpēc es nedomāju, ka šeit kaut kas pārsteidzošs būtu. Tā šeit ir runa par parasto simetriju. Un runājot par uh, pagaidu aizsardzību, tas ir jautājums, kur uh, šķiet arī komisāra Malstrēma sacīja, ka Tad, ja mūsu politiskais eh, spriedums ir tāds, ka mēs vēlamies kaut ko, tad uh, politiskais konsens ir tikai žests, bet uh, mēs vadāmies pēc tā, vai ir vairākums vai nē, mēs vadāmies pēc tā, vai ir izpildīti priekšnosacījumi. Ja mēs runājam par nelegālajiem migrantiem no Tunisijas, tad uh, mums ir direktīva, kas eh, liek palīdzēt eh, cilvēkiem, kuri meklē starptautisko aizsardzību un nevar atgriezties savā valstī kara dēļ vai citu iemeslu dēļ. Tomēr šī direktīva nav attiecināma uz legālajiem migrantiem. Tas nav viens un tas pats. Vai šis instruments varētu būt noderīgs, lai veiktu pasākumus Maltā? Jo patiešām skaitļi tur ir nelieli, tomēr jāteic arī Maltas iedzīvotāju skaits nav liels. Tas ir jautājums, par kuru būtu jādiskutē. Mēs iepriekš neapsvērām, ka tā būtu situācija, kur ir iespējams iedarbināt šos pasākumus, tomēr jāteic, ka šis instruments arī iepriekš nekad nav ticis izmantots. Mums būtu jādomā par uh, nosacījumiem, kas varbūt būtu nevis kvantitatīvi, bet gan par to, kāda situācija, kāda kvalitatīva situācija var izraisīt, eh, var būt par iemeslu šo mehānismu iedarbināšanai. Jebkurā gadījumā tie ir brīvprātīgi. Domāju, ka tas atbild arī uz jautājumu, kurš eh, izlem robe, par robežu kontrolas atjaunošanu Schengens robežām. Mums ir jādomā par principiem, kā var mainīt šo sistēmu, un tad uh, redzēsim, kā to vērtē parlaments un padome. Jā, paldies man servisī, kungs, paldies, kā atnācāt, un paldies par šo viedokļu apmaiņu ar politiskajām grupām un komitejas locekļiem. Mēs ceram, ka šeit paustās bāžas tiks ņemtas vērā arī diskusijā padomē. Pašlaik mēs redzam, ka Prības kungs uh, komisijas iekšējās uh, drošības ģenerāla direktorāta uh, vadītājs ir šeit un uh, ir gatavs uzstāsties. Laipni aicinām viņu parlamentā un gribēju atgādināt, ka mēs uh, turpināsim darbu šobrīd aizslēgtām durvīm. Pateicos man servisī kungam un visu to labāko. Yes. Again.